sveicināt kolēģis, kolēģis no nacionālajiem parlamentiem, bet arī, protams, no juridiskās komitejas, kā arī no komitejas, kas ir atbildīgi par vienlīdzības jautājumiem. Es vēlētos sveicināt šos kolēģus, jo, protams, šie jautājumi ir būtiski. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana, ja nav nekādu iebildumu. Tad varam arī akceptēt mūsu darba kārtības projektu. Otrais punkts. Priekšsēdētājs paziņojumi. Man nebūtu nekādi paziņojumi. Līdz ar to varam pievērsties trešajam darba kārtības punktam. Viedokļa apmaiņa par Regners kundzes ziņojumu, kā arī Kracis kundzes ziņojumu par priekšlikumu par dzimumu līdzsveru uzlabošanu biežāk kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildu pilnvaram vidū un to saistītiem pasākumiem. Peço desculpa, vou dar a palavra à. Man ir, diemžēl, jāatvainojās. Pirms es došu vārdu referentai. Vispirms uh, vēlētos arī dot vārdu Rēgners kundzei. Kā komitejas priekšsēdētāji? Das ist ganz einfach. Unkompliziert. So. Nein, no, nein, no, das geht schon. Oh, voilà. Sehr geehrte Damen und Herren. Äh, Dāmas un kungi, tagad laikam mikrofons darbojās. Es arī vēlētos pateikties no juridiskās komitejas puses. Esat laipni aicināti šajā uzklausīšanā. Uh, Šī uzklausīšana ir abām komitejām, tātad gan sieviešu tiesību, gan arī ti, um, juridiskās komitejas, uh, komitejā viens no svarīgākiem jautājumiem. Šeit mēs runājam par failiem, kur mēs vēlamies paņēmt dzim, sava, uh, panākt dzimumu līdzsvaru, arī uh, biežāk kotēto uzņēmumu direktoru līmenī. Šis ir viens no tiem failiem, kas ir ļoti būtisks ne tikai Eiropas parlamenta diskusijas kontekstē, bet arī uh, padomē, kā arī Nacionālos parlamentos tas ir viens no būtiskākiem jautājumiem. Tas ir viens no šiem iemesliem, kādēļ mēs, kā abas komitejas, kas kopīgi ir izstrādājusi ziņojumu, un mēs esam it īpaši ieinteresēti uzklausīt jūsu viedokli un lai mēs varētu turpināt diskusijas par šo jautājumu. Es arī vēlētos nedaudz tātad, paskaidrot kaut ko par ietvaru. Jūs jau esat arī saņēmuši informāciju, ka jums ir iespējas arī tātad vīlenam pieslēgties. Un pēc šīs sēdes mēs varēsim arī nedaudz pamieloties pie sendviču bārta, tā teikt. Un tad mēs varam arī paturpināt diskusijas par šo jautājumu. Uh, 51. panta kontekstā abas komitejas ir izstrādājuši šo ziņojumu, un šonadēļ norisināsies rītdien arī balsojums par tiesisko pamatojumu. Tas ir ļoti būtisks punkts, un nākamnedēļ arī norisināsies padomas sēde. Līdz ar to mēs apzināti izvēlējāmies šo datumu, lai varētu apmainīties ar viedokļu, viedokļiem par šo jautājumu lai mēs kopīgi varētu arī uh, piestrādāt pie šī jautājuma. Līdz ar to vēlētos uh, dot vārdu Rodnikācas kundzei, kas ir sieviešu tiesību komitejas priekšsēdētāja. Mēs kopīgi izstrādājām darba dokumentu, lai balstoties uz šo dokumentu mēs varētu arī izstrādāt ziņojumu. Jūs šo darba dokumentu esat saņēmuši un ir, ir iekļaut vairāk jautājumu. Lūdzu. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ εκ μέρους της Επιτροπής... Lielas paldies! Sieviešu tiesības komitejas vārdā es esmu arī šī jautājuma referente. Vēlētos pateikties par šo sniegto iespēju arī izklāstīt mūsu viedokli, kā arī apmainīties ar viedokļiem. Un, protams, piedaloties arī eh, Nacionālā parlamenta kolēģiem. Uh, šīs idejas princips ir tāda, ka mums ir nepieciešama šo rīcību politiku ieviest abos uh, politikas līmeņos, gan Eiropas Savienības līmenī, gan nacionālo valstu līmenī. Šis jautājums pieskarās ļoti daudziem uh, Eiropas Savienības rīcību politikas stratēģiem, gan taisnīgums, gan arī iekšējā tirgus funkcionēšana, kvalitāte. Visi šie jautājumi ir ļoti būtiski, um, un mums vajadzētu diskutēt ar nacionālajiem parlamentiem. Kolēģi! Šis priekšlikums nav vienkārši tā no zila gaisa nokritis. Šis uh, tātad uh, dzimumu līdzsvar ideja biežāk kotēto uzņēmumu direktoru līmenī, tas ir ļoti cieši saistīts ar uh, to stratēģiju, ko izstrādāja tātad izaugsmes un kvalitātes uh, stratēģijas kontekstā tātad ekonomika, eh, valsts ekonomiskās dzīves kvalitātes nodrošinā un arī, lai piedalītos lēmumu pieņemšanas procesā. Šie ir galvenie pilāri, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību rīcību politiku. Arī bieži vien tiek atkārtots, ka attiecīgās līdztiesības lēmumu pieņemšanas procesā, tas veicina ne tikai ekonomikas efektivitāti, tas arī sniedz savu labumu sabiedrības iesaistīšanā, un tas arī, protams, padara uzņēmums efektīvākus. 90. gados parlaments jau izstrādāja rekomendācijas dalībvalstīm, kā varētu sasniegt šo dzimumu līdztiesību līdztiesības princis. Kādēļ es vēlos uzsvērt šo jautājumu? Jo es vēlētos pateikt, ka šī iniciatīva izriet no procesa, kas jau būtībā ir aizsācies vairākus desmit gadus atpakaļ, bet, diemžēl, mēs vēl nesam nesuši augļus. 90. gados tika izstrādāts attiecīgi līdztiesību strateģiskais ietvers, un 2011. gada jūlijā parlaments arī balsoja par ziņojumu, uzdodot jautājumu Eiropas komisijai, lai neaizskavētu šo procedūru un veicinātu uz priekšu, neskatoties uz noteiktu dalībvalstu iniciatīvām un iniciatīvām, ko ir uzsākuši mazie un vidējie uzņēmumi pēc pašiniciatīvas. Šie mēs varam arī novērot noteiktus rezultātus, bet, diemžēl, tie nav pietiekami ievērojami, un tādēļ mums ir nepieciešams turpināt šo iniciatīvu. Un tas arī nenāk par labu mobilitātei tas nesniedz uh, līdzvērtīgas iespējas gan vīriešiem, gan sievietēm, uh, tātad izmantot um, tādas pašas iespējas. Uzņēmumi pašlaik atrodas ļoti būtiskā posmā. Izaugsme, Ir, protams, jāizmanto šī iespēja un ir jāizmanto savu darba spēka talanti. Tie ir, tās ir mūsu, tā teikt, tie ir mūsu aktīvi un tādēļ mums vajadzētu ieguldīt un arī veicināt šo procesu. Mums ir nepieciešams izstrādāt normas, kas izveido visām dalībvalstīm vienot strateģisko ietvaru. Es, protams, saprotu, ka man nav pietiekami daudz laika, lai izklāstītu visu, bet es vēlētos uzsvērt trīs galvenos principus par šo direktīvas priekšlikumu, kas arī ļautu nedaudz, tā teikt, um, izklāstīt robežas um, šīm diskusijām. Šeit būtu nepieciešams ieviest subsidiaritāti un pro proporcionalitāti. Mums tas ir jāuzsver šis princips, jo šodien, šodien sēdē ir arī ieradušies Nacionālā parlamenta locekļi, kas ir ļoti piesardzīgi, ja vēlās aizsargāt savu tiesisko sistēmu. Direktīva sniedz vienotu mērķi dalību valstīm, ko sasniegt, lai varētu ieviest noteiktas kvotas. Šeit tiek pieprasīts 40% kvotas līdz 2020. gadam. Tas sniedz dalību valstīm tiesības ieviest šīs normas arī savā uh, uh, tiesiskās sistēmas izpratnes veidē un tādā. Un līdz ar to ir iespējams izveidot savu sistēmu. Šeit ir nepieciešams uzsākt jaunu procedūru, lai arī sasniegtu labas pārvaldības mērķus. Šeit ir nepieciešams ievērot tā, tos pašus kritērijus, izvēloties šos direktorus. Mm Jo jāņem vērā to, ka trūkst kritērija, trūkst arī pārredzamības principu, un tas negatīvi ietekmē šo kandidātu uh, iespējas. Šī labās pārvaldības principi, tiem ir jābūt vienādiem visās dalību valstīs. Bet tas, protams, ir arī uzņēmumu un dalībvalstu ziņā nolemt, kādā veidā var veicināt šos attiecīgos kritērijus. Tas ir ļoti būtiski, jo mēs, protams, saprotam, ka noteiktās dalība valstīs šeit ir eh, dažādas tiesiskās sistēmas, lai pārvaldītu attiecīgos uzņēmumus. Krīzes laikā mēs nevēlamies uzlikt lielāku noslogojumu da, attiecīgiem uzņēmumiem, radot kaut kādas papildu procedūras. Tādēļ šī direktīva uh, runā vairāk par direktoriem bez izpildu pilnvarām. Un mēs, protams, nevēlamies šeit radīt papildu struktūru uzņēmumiem. Tas ir ļoti būtisks aspekts, ko es vēlētos uzsvērt. Mēs uzskatām, ka direktīvas ieviešana neietekmēs tās dalībās, kurām jau ir izstrādāta attiecīgā, attiecīgie tiesība akti, šī jautājuma kontekstā. Tas vairāk ir tāds pamudinājums uh, citām dalībvalstīm, kas jau ir attiecīgi pieņēmuši lēmumu, lai veicinātu dzimumu līdzsvaru attiecīgajās iestādēs. Šie, šīs valstis un šie uzņēmumi. Tātad šiem uzņēmumiem nav no kā baidīties vai bažīties. Tas ir vienkārši tāds uh, politiskais, strateģiskais ietvars. Uh, tam ir, protams, obligāti rakstura mērķis, bet tas ļauj dalību valstīm izvēlēties instrumentus, kā sasniegt šo mērķi tiem uzņēmumiem, kas atrodas tajās dalībvalstīs, kas vēlas patiešām sasniegt šo rezultātu, tad direktīva būs savu veidu instruments, lai sasniegtu šo mērķi, ņemot vērā esošās direktīvas priekšlikumu un beigtos pētījumus un ņemot vērā arī pieņemto lēmumu pirms diviem gadiem, tad esmu pārliecināta, ka dalība valstis, kurām ir vienalga būtībā par dzīmumu līdztiesību, uh, ekonomikas uzņēmumos, nu, tad patiešām būtu nepieciešams pievērsties šeit direktīvas mērķiem, jo patiešām šīs direktīvas, direktīvas sniedz attiecīgo ietveru, kā arī laika grafiku, lai ieviestu šos instrumentus, un tādēļ mums būtu patiešām nepieciešams sasniegt rezultāts līdz 2020. gadam. Tas nozīmē to, ka ir jāizvērtē šos principus, ja mēs runājam par taisnīgumu, tiesiskumu un arī par caurskatāmību Mēs, protams, kā Eiropas parlaments atbalstam šo principu, mēs vēlamies, lai tas tiktu ieviests. Šeit būtu nepieciešams ieviest caur, cauradzamību esošajos aspektos, un mums vajadzētu veicināt arī uh, kandidātus, kas ir, sievieš, kas ir sievietes, un kurs, kurām, diemžēl, pirms tam nebija iespējas pat kandidēt. Šeit mēs nerunājam par to, ka nebūtu attiecīgo spēju, lai strādātu valdēs, bet gan tieši tas, ka nav bijis iespēja. Mēs vēlamies, lai attiecīgi uh, talantīgās sieviete, talantīgajām sievietēm būtu uh, tiktu sniegt iespēju to darīt un nevajadzētu arī uh, būtībā kaut kāds jauns šķēršļs likt priekšā. Lielas paldies par jūsu uzmanību un lielas paldies, ka esat ieradušies šeit. Es uh, esmu pārliecināta, ka mums vēl diskusiju laikā būs iespēja runāt par visiem šiem jautājumiem, kas saistās ar šo direktīvu. Kraca, Vudā. Paldies. Kracas <clears throat> kundze. Un tagad došu vārdu Regneres kundzei. Viņa runās juridiskās komitejas vārdā. Paldies! Pirms sākšu runāt eh, kā līdzreferente, vēlos īsi pieminēt ko citu, jo mēs tā pēkšņi esam iedzinājušies eh, šajā ziņojumā, bet es vēlos eh, teikt pāris lietu par procedūru. Mums ir programma, mm, un viss ir ieplānots šādi. Krācas kundze tagad uh, prezentēja šo dokumentu. Es tagad papildināšu viņas teikto. Tad atzinumu iesniedzējiem no citām komitejām būs iespēja izteikties un uh, izklāstīt savu pozīciju, un pēc tam deputātiem no desmit nacionāliem parlamentiem, protams, arī būs iespēja izteikties, un uh, tad sāksies diskusija. Es sapratu, jūs esat šeit, lai izteiktos. Un šī procedūra tika uh, ieplānota tā, lai uh, Eiropas parlamenta viedokli bagātinātu un ņemt vērā arī nacionālo parlamentu nostājas. Tagad par um, ziņojumu. Juridiskais pamatojums. Mēs par to balsosim rīt. Paredzēts nobalsot juridiskajā komitejā, kas ir atbildīga komiteja, loģiski. Juridiskais pamatojums komisijas priekšlikumam ir uh, pants 157. trešais punkts. Es um, Uzskatu, ka šis juridiskais pamatojums ir visnotaļ atbilstošs. Runa ir par piekļuvi. Runa nav par redakciju kā tādu, bet par piekļuvi. Hmm, līdz ar to juridiskais pamatojums ir uh, visnotaļ pamatots un um, par to tiks uh, nobalsots izšķiroši rīt, kā teikts. Par eh, mūsu izies punktiem šeit Gratas kundze jau pastāstīja pēc būtības par situāciju. Mēs eh, redzam, ka atrodamies situācijā, ka, kurā sieviešu īpatsvars uzņēmumos ir neapmierinoši maz. Un tas tāpat laikā, kur Eiropas stratēģijā ir eh, skaidri noteikts mērķis eh, panākt dzimumu līdzsvarotību uzņēmumu valdēs un uzraudzības padomēs. Ja atkal aplūkosim situāciju dalību valstīs, redzēsim, ka pagadam šis mērķis nav izpildīts. Komisija ir mēģinājusi skaidrot situāciju, uh, mēģinājusi palīdzēt dalību valstīm rekomenda ieviešanas rekomendācijām, um, mēģinājusi uh, dalību valstis iekārdināt, uh, lai tās uh, tomēr pildītu šīs rekomendācijas, tās tā, diemžēl, nav sanācis, un tagad mums kaut kas ir jādara. Francija, Itālija, Beļģija ir vienīgās valstis, kur eh, ir nosprausti saistoši mērķi, kas uh, ir piesaistīti sankcijām. Un šajās valstīs mēs konstatējam labu progresu. Citās valstīs arī ir lemts par konkrētiem pasākumiem, bet tiem nav saistošais raksturs. Par darba dokumentu. Vēlamies aplūkot aptvērumu vairāk komisijā šeit ierobežojas arī uzņēmumiem, kas kotēti biržās. Līdz ar to ir paredzējusi diezgan plašu apvērumu. Iespējams, būtu interesantāk um, runāt arī par mazākiem uzņēmumiem, kas iespējams arī nav uh, kotēti biržā. Uh, Pat esmu no Austrijas, un tur mums ir daudz uzņēmumu, kur uh, ir tikai 15 līdz 25 darbinieku, bet uh, liela uzņēmums ir kaut kas cits. Tajā saskaņā ar Eiropas likumdošanu jāstrādā 250 darbiniekiem, līdz ar to mūsu Austrijas uzņēmumi neiekrīt vienkārši šajā aptvērumā. Tas ir žēl. Nākamais punkts skar rekomendāciju saistošo raksturu. Šeit parlamentam būtu vēl jādiskutē, jāprecizē noteikumi, vai pietiek ar to, ka komisija ierobežojas ar caurskatām un labu atlases procedūru, vai vajadzētu drīzāk koncentrēties uz mērķa sasniegšanu 40%, kas ir labs un ambiciozs mērķis. Un nākamais jautājuma bloks būtu sankciju jautājumi. Es e, pieminēju trīs valstis. Francijā ir paredzēts neizmaksāt bonusus uzraudzības padomus darbiniekiem, ja nav e, ievērotas kvotas. Itālijā ir paredzētas vienkārši sodu naudas par e, rekomendāciju ne, neieviešanu, vai nebūtu pareizi vienoties par sankcijām, kas būtu tāds motivējošs pasākums, lai tomēr pildītu mērķus. Mēs uh, varētu šeit piesaistīt publisku iepirkumu, jo izslēgšana no publiskā iepirkuma būtu ļoti labs, efektīvs instruments, lai panāktu vīriešu, sieviešu līdzsvarotu pārstāvēšanu uzraudzības padomēs un uh, valdēs bez direktoru izpild uh, pilnvaram. Tā kā redzēsim, kā mēs iekļausimies laika grafikā un uh, vai varēsim visu izdiskutēt tagad, lai rudenī nobalsotu komitejās un plenārsēdē. Tas būtu mūsu lielais mērķis jau šī sasaukuma periodā pabeigt šo dosie. Bet jūs redzat, dāmas un kungi, mēs Eiropas parlamentā vēlamies horizontāli panākt labu rezultātu. Un tagad mēs esam nonākuši fāzē, kur varam kļūt arī konkrētāki Un tieši šeit ļoti noderīga mums būs diskusija ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Paldies! Paldies, Regneres kundze! Tagad vēlos dot iespēju izteikties komisijas pārstāvjiem. Labrīt! Un es paldies! Es vēlos pateikties visu pirms. Uh, sieviešu tiesību komiteju un uh, juridisko lietu komitejai uh, par ideju organizēt uh, šo likumdevēju dialogu ar Nacionālo parlamentu kolēģiem, kas ir piekrituši ierasties šeit šodien. Ļoti svarīgi um, nodibināt šo komunikācijā sarkano līniju par šo tēmu ar nacionāliem parlamentiem. Otrakārt vēlos pateikties abām referentēm, Kratas kundzi un Regneras kundzi, par pragmatisko pieju gatavojot darba dokumentu. Jūs to sastādējāt gatavojoties diskusijām parlamentā. Eiropas komisija savukārt ir izstrādājusi dokumenta pamatu iepriekšējā gada beigās. Uh, priekšlikums jau pirms uh, vairāk kā sešiem mēnešiem tika iesniegts um, izskatīšanai, līdz ar to komisijai nav tas detalizēti jāprezentē, bet vēlos uh, uzsvert, neskatoties uz to. Galu galā mēs šodien diskutējam par šo jautājumu ar Nacionālo parlamentu kodētiem pārstāvjiem, vēlos tātad izcelt vienu direktīvas priekšlikumu elementu, proti uzsvars, kas mums ir uz kritēriju caurskatāmību, ko definēs darba devēji, atlasot, rekrutējot valdes locekļus. Šeit tiešām paredzēta ļoti caurskatāma atlases procedūra, lai pieņemtu darbā valdes un uzraudzības padomju locekļus, un tas ir ļoti labs solis uz priekšu. Līčam tieši tas bija tas šķērslis, kas eh, neļāva kvalificētām sievietēm strādāt valdēs un uzraudzības padomēs. Un otrais elements, ko vēlos izcelt, kas arī ir izšķirošs šim normatīvajam priekšlikumam, ir sistēma, ko mēs ierosinām Šī sistēma balstās uz uh, to, ka šīs sievietes tiešām ir cienīgas strādāt valdēs un uzraudzības padomēs. Nav tā, ka uh, šī sieviešu prioritāte uh, balstītos uh, tikai uz šo darbinieku dzimumu. Nē, mēs runājam par pilnībā kvalificētiem ekspertiem, uh, kas atbilst visiem kritērijiem, kas uh, vēlas strādāt un uh, kas uh, visādā ziņā pilda, izpilda prasības. Tikai tādas sievietes strādās valdēs un uzraudzības padomēs uzņēmumos. Mēs, protams, uh, esam um, pielāgojuši mūsu priekšlikumu subsidiaritātes un proporcionalitātes eh, principu prasībām. Es atkārtošu to, ko teica kolēģis. Mēs šeit vēlamies eh, sieviešu vienlīdzību lēmumu pieņemšanas procesā, valdēs un uzraudzības padomēs, un tas nav nekas jauns. Dzimumu vienlīdzība jau sākoties kopienam uh, Eh, ir eh, noankurota līgumu tekstos. Un, eh, mēs to attīstām jau labu laiku. Šī ir atbilde tiem, kas ir satraukušies par subsidaritātes principa neievērošanu ar šo likumdošanas priekšlikumu. Papildināšu. Neskatoties uz to, ka tas nav nekas jauns, pēdējo gadu laikā mēs varam konstatēt tikai nelielu progresu šajā jomā. Aplūkojiet uh, statistikas datus uh, pēdējā laikā. Sieviešu īpatsvars valdēs uh, ir 15,8% šobrīd. 2012. gada oktobrī mm, ir apkopoti šie dati. Uh, Un uh, iepriekšējā gada laikā tika vērots uh, palielinājums uh, gandrīz visās dalībvalstīs, izņemot trīs. Tas rāda, ka situācija pieprasa uzlabošanu un progress notiek lēni Eiropas Savienībā. Tika um, apkopota situācija dalībvalstīs, ņemot vērā, ka izējas punkti katrā dalībvalstī e, bijuši dažādi, un arī pasākumi, kas tika īstenoti dalībvalstīs, ir bijuši atšķirīgi. Mūsu priekšlikums ir pietiekami elastīgs, e, tas ir noteikts 8. pantā, un ļauj dalībvalstīm, kas var nodemonstrēt ka to nacionālajie risinājumi darbojas labāk nekā komisijas pasākumi. Pieturēties pie saviem nacionālajiem pasākumiem un pagaidām nepildīt tos pasākumus, kas ir ierosināti direktīvas ietveros. Es uh, minēšu, ka mēs kontrolējam uh, subsidiaritāti, nacionālajie parlamenti ar to nodarbojas. Sākām to darīt jau prezentējot priekšlikumu, un rezultāti līdz šim ir bijuši pozitīvi. Nacionālo parlamentu dažas palātas e, ir gan izteikušas negatīvus viedokļus Mm, par subsidiaritāti. Seši tādi atzinumi ir bijuši, bet uh, lai šādu negatīvo balsu mums būtu vairākums, būtu nepieciešami 18 negatīvi atzinumi, un šis skaitlis tiešām nav sasniegts, līdz ar to kopumā uh, nacionālajie parlamenti uzskata, ka ar subsidiaritāti viss ir kārtībā. Turpināšu ar proporcionalitāti. Mēs ļoti nopietni skatām proporcionalitāti, atbilstību proporcionalitātei. Esam uzlabojuši elastīguma klauzulas priekšlikumā un esam noteikuši skaidrus mērķus attiecībā uz proporcionalitāti. Un tāpēc mēs šeit runājam aptvērumā tikai par uzņēmumiem, kas ir kotēti biržas dalību valstīs un kas nav MVU sektora uzņēmumi. Mēs uzskatām, ka lielākiem uzņēmumiem ir vairāk resursu un labāka struktūra, un šie uzņēmumi var caurskatāmā veidā iet uz priekšu šajā jomā, pieņemt darbā darbiniekus, darbinieces un um, meklēt un atrast kompetentas sievietes, kas strādātu valdēs un uzraudzības padomēs. Turklāt uh, mēs uh, te runājam par uzraudzības uh, padomi no vienas puses un par valdi bez izpildu pilnvaram. Un um, uzraudzības padomēm ir ierosināts 40% um, mērķis līdz šīs desmitgades beigām. Tas, šis mērķis ir definēts direktīvā un šim mērķim jākļūst saistošam, transponējot direktīvu dalību valstīs savukārt valdēm Pagaidām tas nav tik skaidri noteikts. Šeit mēs atstājam vairāk manevrētspējas dalību valstīm un pašiem uzņēmumiem. Direktīva vienīgi pieprasa no dalību valstīm piespiest uzņēmumus publiski paziņot par mērķi panākt uh, dzimumu līdztiesību uh, savās valdēs. Turpinot par proporcionalitāti, mēs uh, nevēlamies priekšlikumu uh, likumdošanai, kas darbotos uh, mūžīgi. Ir paredzēta arī izbeigšanas klauzula, kas nosaka, ja specifiski kriteriji tiks izpildīti, tiks veikts novērtējums, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegto ziņojumu, tātad Eiropas komisija veiks šo novērtējumu, un tad uh, šī instrumenta piemērošana tiks izbeigta attiecīgi. Noslēgumā ļaujiet man Uh, paust prieku par to, ka šodien ar mums ir Nacionālo parlamentu pārstāvji. Vēlos aicināt kolēģus no nacionālajiem parlamentiem atbalstīt um, šī jautājuma izskatīšanu jūsu respektīvajās valstīs, turpināt uh, darbu pie dzimumu vienlīdzības, ne tikai Eh, publiskajā dzīvē, bet arī ekonomiskajā dzīvē un lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī uzņēmumu struktūrās. Tāpat aicinu jūs um, lobēt šo komisijas priekšlikumu, um, komunicējot ar nacionālām valdībām, lai šis priekšlikums pēc iespējas ātrāk tiktu pieņemts. Paldies! Un paldies komisijas pārstāvim, un tagad izteiksies padomas pārstāve Paulina Maru kundze no īrijas prezidentūras. Lielas paldies par doto vārdu un arī par ielūgumu, lai, ka es varu ierasties šajās diskusijās tas patiešām ir ļoti būtiski, ka parlaments un padome, kā koplēmuma procedūras dalībnieki, ka tie sadarbojās un mēs varam virzīties uz priekšu šo jautājumu. Īrijas prezidentūra būtībā norganizēs trīs sēdes, kas runās par šo jautājumu, un es esmu arī pagodināta vadīt šīs sēdes. Diskusijas grupā arī parādīja to, ka vairums pārstāvju vēlās atbalstīt šo priekšlikumu, ka attiecīgi sieviešu tiesības tiek arī aizstāvēts augstākajā uzņēmuma līmenī. Uh, bet labākais veids, kā sasniegt šo mērķi. Vairākas delegācijas atbalstīja komisijas pieeju un pēc vairākām rīcības aktivitātēm, rīcībām nacionālajos līmeņos, kas jau iepriekš tika minēta, arī sniedza pozitīvu, tā teikt, gaisotni, lai sasniegtu šo mērķi. Ietekmes izvērtējumu, ko sagatavoja komisija, darba grupa arī pievērsa šo jautājumu, ka ir nepieciešams arī sabalansēt šo uh, Uh, dzimumu līdzsvaru valdēs. Protams, ka vairākas dalībvalsts arī uzsvēra, ka ir nepieciešams arī um, respektēt proporcionalitātes un subsidaritātes principu. Um, ma, vēl viena darba grupas, uh, uh, tātad um, dalībvalstu grupa sagatavoja attiecīgo darba dokumentu un uzsver to, ka ir nepieciešams arī turpināt savas izstrādātās um, rīcību politikas. Uh, un ir nepieciešams arī paaugstināt šo mm, valdes uh, dalībnieku skaitu un ņemot ja, vērā šo 40% vai 34%, kas tiek piemērot gan direktoriem, uh, Uh, bez izpildu pilnvarām un izpildu direktoriem. Štas, šīs diskusijas norisinājās sociālo, mm, un, sociālo lietu darba grupā. Šeit, protams, noteikts dalība valstis arī izteica savu viedokli par savām aktivitātēm nacionālajiem valstīm. Un komisijas priekšlikums patiešām ir ļoti liels izaicinājums uh, sasniegt šo 40% līdz 2020. gadam. Ir tīpaši tām dalību valstīm, kur ir ļoti daudz biežāk kotēto uzņēmumu. Uh, mūsu prezidentūras laikā arī um, uh, igadējais ziņojums par dzimumu līdzsvaru, tā tas arī parāda, ka 16% tikai ir, uh, tātad tikai 16% ieņem šīs pozīcijas, un tas ir zem attiecīgā mērķa. Ja mēs runājam par dalību valstu aktivitātēm rīcību politiku, uh, Šeit ir nepieciešams vēl papildus pētījums veikt gan dalībvalstu līmenī, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Ja mēs runājam par sociālo jautājumu darba grupu, tad īrijas prezidentūra arī cieši sadarbojās ar Lietuvas kolēģiem un cerams, ka mēs varēsim arī sagatavot pārstrādātu redakciju un to prezentēt arī sociālo lietu darba grupā. Uh, Es arī vēlētos izmantot šo iespēju un novēlēt Lietuvas kolēģiem visu to labāko, lai turpinātu darbu pie šī faila. Lielas paldies, Marbo kundze. Tagad nākamajai padomas prezidentūrai Lietuvai. Tās vārdā runās Novikovas kungs. Nemaz, Labrīt! Let me thank. Es vēlētos pateikties par šo doto iespēju piedalīties ļoti interesantajā un arī dzīvelīgajā diskusijā par tik ļoti būtisku jautājumu. Padome vēl aizvien ir diezgan agrā posmā, ja mēs runājam par šī priekšlikuma tālāku izstrādi, ņemot vērā viedokļu apmaiņu un ka vairākām dalībvalstīm ir atšķirīgi viedokļi, bet ir ļoti skaidrs, ka šeit ir ļoti plašs konsens starp dalībvalstīm, ka ir nepieciešams nepieciešams panākt šo rezultātu un arī pieņemt lēmumu par šo jautājumu, it īpaši, ja mēs runājam par uzņēmumu gaisotni. Lietuva arī turpinās šo uzsākto darbu. Protams, šīs sarunas nebūs tik vienkāršas, bet mēs redzam iespēju arī panākt plašāku konsensu vienprātību par šo jautājumu. Šeit ir vēl, vēl aizvien neatrisināt jautājumu, ko minēja komisija un mani kolēģi, ja mēs runājam par, uh, par šo jautājumu. Tātad šeit ir nepieciešams sniegt lielāku skaidrību par pašu priekšlikumu, tīpaši, ja mēs runājam par direktīvas tvērumu. Un tīpaši, ja mēs runājam par šo nošķīrumu starp uh, atlasi un um, priekšatlasi, un arī nepieciešams uh, definēt attiecīgos terminus, uh, Mums ir nepieciešams arī nodrošināt elastību dalībvalstīm, lai, ja, lai tiktu arī izman, turpmāk izmantots arī dalībvalstu uzsāktās aktivitātes, kas attiecās uz diversitāti, kas eksistē starp dalībvalstīm, ja mēs runājam par uzņēmumu tiesību aktiem. Šeit jau ir arī uzsākti pasākumi, lai varētu uzlabot dzimumu līdzsvaru. Šo aspektu arī nepieciešams labāk, pre, nepieciešams precizēt. Uh, Un nobeigumā, protams, Lietuvas prezidentūra ieguldīs ļoti lielu darbu, lai, saņem, lai sam, panāktu pēc iespējas labāk rezultātu. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Lielas paldies, Novikovas kungs. Eh, Tālāk mēs varam pāriet pie diskusijas. Dalībvalstu parlamenti var pieteikties eh, diskusijā, bet, protams, arī Eiropas parlamenta deputāti to var darīt. Vēlētos teikt paldies eh, padomē par to, ka tā runāja ļoti īsi. Tā kā tiešām mums ir iespēja, ka katrs, kas vēlēsies, varēs izteikties. Mūsu diskusijas šeit ir ļoti svarīgas. Arī referentē tas ir būtiski, jo referenti vēlas eh, šeit gūt idejas, kuras iekļaut savos ziņojumos. Vispirms runās pārstāv no Lietuvas. Pabiljonenes kundze, lūdzu, pieturieties pie runas laika trīs minūtes. Thank you so much. Lielas paldies! Labrīt, dāmas un kungi! Lies paldies par šo doto iespēju ierasties šajā sēdē un arī atbalstīt dzimumu līdzsvara ideju uh, direk, uzņēmumu direktoru līmenī un tajā pašā laikā arī sniegt viedokli par uh, dzimumu līdzsvaru Lietuvā. Dzimumu līdzsvars un līd, dzimumu līdztiesības ir viens no, galva, viens no galvenajiem principiem Eiropas Savienībā. Uh, Šeit vēl aizvien mēs varam novērot arī atšķirīgu atbalstu Eiropas Savienības līmenī, ņemot vērā to, ka nacionālajām valdībām un nacionālajiem parlamentiem ir, tā teikt, dažāda izglītības sistēma. Lietuvas situācija nedaudz paradoxāla, kā jau NVO un civilā sabiedrība uh, ir vairāk, tā teikt, progresīvāk dzimumu līdzsvaru kontekstā, bet, diemžēl, uh, Uh, uh, vairums uh, parlamentārieši diemžēl nav. 2011. gada rezultāti nu rāda to, ka vairums Lietuvas pilsoņu piekrīt tam, ka ir nepieciešams paaugstināt dzimumu, sieviešu, dzimums, sieviešu skaitu uzņēmumu valdās. Mums ir nepieciešams izmainīt šo balansu. Šeit ir nepieciešams ieviest tātad attiecīgo pašregulāciju, kur 27% to atbalstīja. 22% respondentu arī izteica savu atbalstu, ka ir nepieciešams veicināt uzņēmumu iniciatīvas, pašiniciatīvas, lai veicinātu šo dzimumu līdzsveru. 78% toties atbalstītu pat juridiski saistošas normas Uh, lai veicinātu dzimumu līdzsvaru. Šeit ir nepieciešams uh, attiecīgi ņemt vērā šos faktus. 2011. gada Eiropas komisija, kad vēl aizvien diskutēja par šo attiecīgo strateģisko ietveru, par uzņēmumā, biržā kotēto uzņēmumiem, Tad šeit uh, arī astoņas dalībvalstis, iek, iekļaujot arī Lietuvu, arī apstrīdēja šo priekšlikumu un arī izteica savu viedokli par to, ka nav nepieciešams uh, juridiski saistošs priekšlik, uh, tātad uh, direktīvu, kas noteiktu šīs sieviešu kvotas. Donātas Sinkaukas, kas ir uh, konservatīvās partijas locekli, aizstāvēja šo ideju. Uh, Šis priekšlikums tika atkal diskutēts, kad uh, tika uh, Eiropas parlaments un padome arī izstrādāja direktīvas priekšlikumu par direktoriem bez izpildu pilnvarām tajos uzņēmumos, kas ir biržā kotetī. Jūlijā ievēlētā saima, seima uh, arī apsvēra šo Eiropas komisijas iniciatīvu uh, Cilvēktiesību komiteja arī izanalizēja šo direktīvas priekšlikumu un arī bija gandarīta par komisijas priekšlikumu, kā tiek veicināt dzimumu līdzsvars uh, ekonomikas lēmumu pieņemšanas kontekstā un ka ir jānodrošina šis līdzsvars starp sievietēm un vīriešiem, bet apšaubīja Eiropas komisijas argumentāciju. Uh, šajā attiecīgajā priekšlikumā, vai patiešām tas būtu pamatots uh, šādā veidā reaģēt Eiropas Savienības līmenī. Šis attiecīgais priekšlikums varētu būt uh, pretrunā ar proporcionalitātes un subsidiaritātes principu, ņemot vērā cilvēktiesības aspektus, uh, Un ņemot vērā cilvēkties, ka cilvēktiesību komitejā pārsvarā ir tikai konservatīv, uh, konservatīvās partijas pārstāvi, tad mēs varam novērot to, ka šeit ir, nav tik liela vēlme atbalstīt šāda veida priekšlikumu. Mēs arī diskutējām par Eiropas komisijas priekšlikumu, uh, par attiecīgo sadarību ar subsidiartātes principu. Šeit eh, tika noorganizēts arī vairākas uzklausīšanas par šo priekšlikumu. Es biju viena no komitejas locekliem, kas bija atbildīga par secinājumu izstrādi, un man vajadzēja atgādināt komiteju pār dzimumu līdzsvaru vēsturi, lai patiešām uzsvērtu šo pozitīvo diskrimināciju, lai varētu vispār sasniegt dzimumu līdzsvaru sabiedrībā. Šeit mums ir patiešām ir jāveicina pozitīvo efektu sasniegšanu, lai arī sniegtu efektīvu un pozitīvu ietekmi uz ekonomiku. Mums ir nepieciešams panākt dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs, un komitejas lēmums arī uh, pa, atrunāja to, ka šis priekšlikums atbilst subsidartāts principiem. Kādi ir šie pamat argumenti? Uh, Lietuvas politisko partiju kontekstē un sabiedrībā. Viņi uzskata, ka kvotas būtībā uh, nesniedz nekādu pozitīvu efektu sievietēm. Visi šie kvotas pamatojumi pazuda, bet izriet arī tajā pašā laikā no dzimuma līdzsvaru vēstures un būtībā arī neļauj likt saprast, kas īsti ir dzimuma līdzsvars. Uh, Šeit ir patiešām jāvērtē arī sieviešu, jāvērtē sieviešu talenti un arī kvalifikāciju, un šeit ir nepieciešams. Mēs neredzam nekādas vienotas strateģiskās aktivitātes, lai veicinātu cilvēku tiesību un dzimumu līdzsvaru, um, tā teikt, uh, politiskajā līmenī Lietuvā. Mums ir nepieciešams uh, veicināt šīs, attiec šīs attiecīgos principus, bet uh, pirms kāda laiciņa arī vienā no cilvēktiesību organizācijām tika uzsvērts, ka ir nepieciešams to dērt, ja mēs vēlamies uzlabot uh, attiecīgo situāciju Lietuvā. Valsts līmenī ir trūkums, uh, mēs varam novērot uh, šo um, atbalsta trūkumu, lai sniegtu attiecīgi līdzvērtīgas uh, tiesības uh, abiem dzīmumiem. Un jāņem vērā to, ka šīs dzimuma līdzsvars netiek vispār ņemts vērā. Un šeit parlamentā jāņem vērā, ka Lietuvas parlaments arī apkaros, ja kāds Eiropas komisijas jauns priekšlikums. Ja mēs runājam par Lietuvas sociāldemokrātisko partiju, tad tā uzsver tieši šo dzimumu līdzsvaru un sieviešu līdztiesības. Tā ir vienīgā partija Lietuvā, kas ir ieviesusi eh, dzimumu kvantu iekļautas arī vēlēšana kandidātu sarakstā. Tādā veidā ir iespējams arī um, ieviest. Bet, diemžēl, 2003. un 2012. gadā šīs kvotas tika izgāstas, kad uh, viena no Lietuvas parlamenta loceklēm arī izstrādāja šo dokumentu uh, par dzimumu līdzsvaru, kas, kuras galvenais princips bija ieviest saistošu normu, kur tika atrunāts, ka vismaz 30% uzņēmumu uh, valdes pozīcijas, pozīcijās tiktu arī noalgotas sievietes. Uh, parlamentārais vairums uh, bija pret šo priekšlikumu un viņi pat noraidīja šo šo priekšlikumu arī grozīt attiecīgi eh, tiesību dokumentu protok, eh, projektu. Rezumējot par eh, dzimuma līdzsvaru, protams, ka daudz darba tiek būtībā nobloķēts, bet tajā pašā laikā es vēlētos uzsvērt to, ka mēs atbalstam komisijas priekšlikumu par dzimumu līdzsvaru uzlabošanu uzņēmumos. Lies paldies! Pavla, Pavlāvieno kundze. Došu vārdu Violainen kundzei no Somijas. Dear Chairwoman, I'd like to speak. Priekšsēdētājs kundze, es uh, turpināšu somu valodā, ja tas uh, ir kārtībā. Arvoisa rouva puheenjohtaja. Cienījumā priekšādātās kundze. Somija atbalsta šo komisijas priekšlikumu, jo mēs uzskatām, ka tas būs uh, atbalsties arī Somijas valdības uh, dzimumu līdztiesības programmu. Direktīvas priekšlikums un mūsu dalībvalsts pasākumi un uh, pasākumi ekonomikā tie papildina viens otru un kopā veido instrumentu kopumu, kas veicina dzimumu līdztiesību. Ko mēs esam izdarījuši Somijā, ir sekojošais. Mēs jau gadu desmitiem esam izmantojuši kvotas politiskajā lēmuma pieņemšanas procesā. Mums ir vienmēr bijusi šāda ilgāka laika, jo bijusi kvotu, kvotu sistēma. Tas nozīmē, ka 40% no dalībniekiem, locekļiem visās komisijās ir uh, sastādīts tā, ka ir arī sievietes. 2015. gadā bija pirmā sieviete priekšsēdētāja pašvaldībā mūsu uh, vēsturē vispār un praksē tas izskatās ļoti sarežģīti. Mums ir kvotu sistēma, administrācijās ir dažādās komisijās kvotu sistēma un, piemēram, arī biržā kotētajos uzņēmumos. Tur ir šie 40% robežvērtība. Valsts uzņēmumos valdēs ir mums 57% sievietes un biržā kotētajos uzņēmumos 42,9%. Direktīvas priekšlikuma jau īstenībā mums Somijā pašlaik ir izpildīti. Mums ir dzimumu līdzsiesības programma, ko atbalsta valdība. Tas nozīmē, ka mēs uh, īstenojam arī šo pašu pārstāvniecību arī biežāk kotētajos uzņēmumos. 2014. gadā vasarā jūnijā būs eh, ziņojums par situāciju, un ja līdztiesība nebūs pietiekami virzījusies uz priekšu, tad mēs eh, izmantosim eh, likumā paredzētos pasākumus. Pašreiz situācija ir tāda, ka Somijas biežāk kotētajos uzņēmumos 43%, 23% ir sievietes, bet ja mēs paraugāmies uz lieliem uzņēmumiem, tad tur ir 31% sieviešu. Būtisks faktors, ka mēs esam tikuši tik tālu uz priekšu, saistīts ar to, ka mūsu biržās kotētajos uzņēmumos ir izstrādāti ieteikumi par dzimumu līdztiesību un uzņēmumi to, tī, uzņēmumi to jau īstenībā arī īsteno. Tātad šīs tiesības var īstenot. Kādēļ Somija ir valsts, kurā tiek īstenot līdztiesība. Protams, tas ir saistīts arī ar to, ka mums sievietes un vīrieši arī izglītības programmās ir vienādi pārstāvēt un nu, tāpat arī darba dzīvē. Mums, piemēram, ir arī ļoti laba bērnu aprūpe, kas tik daudz nemaksā. Bērni saņem arī bērnu tārzos uh, silto ēdienu arī skolā. Un uh, starp abiem vecākiem tiek uh, sadalītas vien, vienādi atvainājumi iespējas. Uh, mēs gribam turpināt šādu politiku, un ja valdēs biežāk kotētos uzņēmumu tas pagaidām nav darbojies, tad uh, ir šie saistošie likumā paredzētie noteikumi. Atbalsts uh, tam visam, protams, ir viss svarīgākais. Paldies, Verolēners kundzē. Tagad vārds. pārstāvs no Lielbritānijas. And Paldies priekšsēdētājs kundze, man prieks būt šeit. Sanāksme ir ļoti svarīga. Runājot par um, procedūrām mūsu valstīs, mēs varam apmainīties viedokļiem, uzklausīt jūsu argumentus. Es uh, vadu Lorda palātas komiteju, kas ir atbildīga par iekšējo tirgu, infrastruktūru un nodarbinātību, un tagad es runāju tieši kā nodarbinātības uh, nodaļas vadītāja. Uh, jo šī tēma ir īpaši tuva nodarbinātības situācija iekšējā tirgu. Um, mūsu komiteja publiskojusi um, izmeklēšanas uh, rezultātus uh, par uh, šo pašu tēmu. Pāris dienas pirms uh, savu ziņojumu bija publiskojusi komisija, un ar mūsu pētījuma rezultāts bija tāds, ka sieviešu īpatsvars Lielbritānijā valdēs un uzraudzības padomēs ir ārkārtīgi zems. Es pati strādāju sešās valdēs, un jāsaka, ka vienā uzņēmumā, kur es arī strādāju valdē, kopumā strādāja 0,4% Eh, sievietes, skatot visus darbiniekus kopumā. Ja mēs aplūkosim mm, izglītības situāciju, tad 60% eh, no mm, studiju programmu, attiecīgo studiju programmu absolventiem universitātēs ir sievietes, bet ap, tikai ap 7, 17% no viņām sevi realizē uzņēmumos. Mums eh, tiešām tūkstošiem sieviešu, eh, kas eh, būtu gatavas ieņemt attiecīgus amatus, mm, bet pētījumā mēs redzam, ka viņas vienkārši netiek uh, tik tālu. Kaut arī mm, ienesīgums un uh, šis labums uh, tirgumu, iekšējiem tirgumu no uh, labāka dzimumu līdzsvara uh, būtu visnotaļ nozīmīgs. Lielbritānija eh, tagad eh, ļoti aktīvi piestrādā pie dzimumu līdzsvara uh, uzņēmumos to pašu tēmu tagad sākusi skatīt ļoti aktīvi arī komisāra Reidinga. Mēs vēlamies Eiropas Savienības monitoringa sistēmu, lai uh, fiksētu sieviešu skaitu uzņēmumu valdēs un uzraudzības padomēs. Tam būtu jāparedz virkne pasākumu, Uh, bet mēs uh, uzskatām, ka sankcijas būtu jāpiemēro tikai tādā gadījumā, ja citādi valsts valdība um, atsakās uh, ieviest attiecīgus stimulējošus pasākumus vai transponēt direktīvu. Mm, mūsu valsti notiek arī kampaņa, kur uzņēmumi, kas nevēlas pieņemt darbā sievietes, tiek publiski uh, minēti presē un um, kaunināti. Un tas dod labus rezultātus. Mēs vēlamies panākt um, daudz lielāku uh, sieviešu īpatsvaru valdēs un uzraudzības padomēs. Bet uh, nekādā gadījumā nevēlamies radīt iespaidu, ka sievietes eh, nonāk valdēs un uzraudzības padomēs kvotu dēļ, nevis eh, viņu kvalifikāciju dēļ. Mums tiešām vajadzētu virzīt šos pasākumus, izējot no nacionālā līmeņa, jo, ja mēs piemērosim pieju no augšas uz apakšu, tas neatspoguļos katras eh, dalību valsts specifiku. Piemēram, mūsu valstīs tādas uzraudzības padomas nemaz neeksistē bieži Mēs eh, atbalstām 40% mērķi, salīdzinot ar 30%. Arguments bija tāds, ka 40% nodrošinās eh, sieviešu kritisko masu uzņēmumos. Bet eh, šeit netiek ietvertas visas uzņēmumu struktūras, kas citu starpā pastāv arī mūsu valstīm. Uh, Mēs piekrīt, piekrītam kvotam, bet arī citiem pasākumiem, proti pārauku prakses apmaiņa. Mūsu izmeklēšanas gaitā mēs redzējām, ka šie mērķi ir iestrādāti arī korporatīvajā jeb uzņēmumu kodeksā. Un ir pat uh, pienākums uh, uh, uzņēmumu pārstāvjiem iesniegt ziņojumu par to, ko uzņēmumi dara, lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru tajos. Būtu labi pameklēt papildu iespējas līgumos, lai nosodītu tās un sankcionētu tās dalību valstis, kas uh, atsakās iet uz priekšu, lai sasniegtu šo mērķi. Būtu labi tiešām uzraudzīt to, kā uzņēmumi pieņem darba darbiniekus, atlasīt īpaši daudzsološus kadrus un palīdzēt šīm sievietēm karjeras ceļā. Tālāk vārds no Eiropas parlamenta puses vēlētos vēlreiz jums atgādināt, ka ir jāpieturas pie runas laika. Lūdzu, nerunājiet vairāk par trim minūtēm. Citādi mums nebūs nekāda iespēja ļaut izteikties visiem, kas to vēlas. Kornēlisens kundze, viņa ir referente atzinumam no nodarbinātības komitejas puses par šo ziņojumu. Mums ir arī atzinums no ekonomikas un uh, ekonomikas komitejas un arī no tieslietu komitejas un iekšlietu komitejas. Vispirms eh, Kornēlisiems kundzei vārds. Thank you, Mrs. Chair. And... Uh, Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Lielas paldies arī, ka ir Nacionālā parlamenta locekļi ieradušies šeit, lai varētu diskutēt par šo jautājumu. Cerams, ka mēs arī sastrādāsimies nākotnē, lai varētu sasniegt un izstrādāt ļoti labu direktīvas priekšlikumu ar cerību, ka pēc iespējas vairākas dalībvalsts arī atbalstītu šo priekšlikumu. Es uzskatu, ka šeit ir vēl aizvien noteiktas bažas par šo priekšlikumu, un, manuprāt, tās ir liekas bažas. Uh, Būtu patiešām labi arī ņemt vērā e, vienu lietu, jo šeit mēs runājam tikai par biežāk kotētiem uzņēmumiem, un mēs tikai runājam par direktoriem bez izpildu pilnvarām. Un tas attiecīgi ierobežo šīs direktīvas tvērumu. Mans, eh, protams, es labprāt redzētu, ka šis eh, tvērums tiktu paplašināts, bet, nu, cerams, ka tāds šaurāks tvērums arī ļaus eh, šo priekšlikumu virzīt uz priekšu. Ņemot vērā šos divus principus, nu, piemēram, Slavijā, Slovākijā ir 28 sievietes, kas tik kas, kurām, kuras vajadzētu norīgot valdes pozīcijās, un līdz ar to Slovākija nav ievērojusi attiecīgos nosacījumus, ja mēs runājam par nodarbinātības aspektiem. Ko mēs vēlamies panākt? Mēs vēlamies vienkāršo direktīvu, kā to ierosina Eiropas komisija, lai pat lai patiešām šīs priekšlikums, direktīvas priekšlikums paskaidro uh, Un, ja, piemēram, neievēro šīs normas, tad tiek piemērotas attiecīgās sankcijas. Mēs vēlamies arī veicināt šo principu uh, dalību valstu aspektā, lai dalībvalstīm būtu elastība piemērot šīs aktivitātes, lai arī šīs aktivitātes ir tikai tā teikt brīvprātība principa aktivitātes. Nu, piemēram, Somija to varētu darīt, nu, citas dalībvalsts varētu to darīt. Tad beigu beigās 2017. gadā šīs aktivitātes tiktu izvērtētas, ja varētu tik novērots progress, tad šis attiecīgais um, atlikšanas laiks tiktu pagarināts. Mums ir nepieciešams, lai dalība valstis piemērot šīs normas. Un ko mēs vēlējāmies šeit izdarīt? Mēs nevēlējāmies panākt šeit pārāk pārlieku lielu noslogumu, ja mēs runājam par ziņošanas pienākumiem. Uh, Visticamāk, vairums rīcība politikas pārstāvju nemazām nepamanīs šo priekšlikumu, un arī vairums uzņēmumu nemazām nepamanīs šo, priekš, šo priekšlikumu. Tā, šis priekšlikums patiešām ir tikai domāts tiem uzņēmumiem un tām dalību valstīm, kas ir atteikušās darīt jebkādu veidu pasākumus, lai veicinātu dzimumu līdzsvaru. Un es uzskatu, ka, Eiropas, ka direktīva Eiropas Savienības līmenī uh, palīdzētu dalībvalstīm panākt šo mērķi, un tas nekādā gadījumā neietekmēs tās dalībvalstis, kas jau ir uzsākušas šīs aktivitātes. Uh, Mēs ļoti labi arī apzināmies šos brīvprātības modeļus, kas jau eksistē dalībvalstīm, tad tas nozīmē to, ka būtu jāievieš vairāk saistošs nosacījums, un es uzskatu, ka tas būtu ļoti labs stimuls, mudinājums uzņēmumiem, kas jau būtībā uzņēmumiem ir jādara. Lielas paldies! Palavra, aos... Vārds. no Zviedrijas parlamenta Gunārsson. Eh, paldies, priekšēdētāji. Vēlos vispirms teikt paldies par uh, ielūgumu šo konferenci. Tā ir ļoti laba iespēja runāt par šo direktīvas priekšlikumu no kolēģiem no citiem parlamentiem un arī ar kolēģiem no Eiropas parlamenta. Mēs esam redzējuši, ka bez pasākumiem Eiropas Savienības līmenī ir tā, ka sieviešu pārniecībā biežāk kotētajos uzņēmumos ir nepietiekama. Ir ļoti neliels pieaugums, tikai 2,4%. Tas nepietiek arī, lai sasniegtu kritisko masu sieviešu skaitam valdēs kas e, saskaņā ar pētniecību ir nepieciešams skaits, lai sasniegtu pozitīvu attīstību uzņēmumos. Eiropas Savienībā netiek sasniegti pa 40%. Es uzskatu, ka tas e, noved pie riska priekšlikuma pamatprincipiem. Tiesiskā situācija un atšķirība dalību valstu tiesiskajās normās, tas noved pie tā, ka mums ir arī praktiskas problēmas iekšējā tirgu. iespēja konkrēti spējai un izaugsmē. Lai to visu sasniegtu, ir jā, jāizmanto viss pieejami resursi, arī sieviešu kompetence, un dalībvalstīm jārīkojas kopā, lai to sasniegtu. arī sievietēm ar, eh, ar tajās valstis, kur ir maz sieviešu valdēs, eh, arī šīs valstis eh, situācija tur ir jāmaina. Nepietiek tikai ar pasākumiem dalību valstīs, mums ir nepieciešama pasākuma Eiropas Savienības līmenī. Kopš 2000. gada sākuma ir tā, ka pie mums Zviedrijā sieviešu skaits visu laiku ir pieaudzis, tagad ir 20%, bet, diemžēl, mēs šajā līmenī pēdējo trīs gadu laikā esam palikuši apstājušies, pat ir pēdējos divos gados ir pat neliels samazinājums. Uzņēmums vajadzētu aicināt pašiem rīkoties un vajadzētu izvērties no saistošu likumu ieviešanas tur, kur tas nav vajadzīgs. Zviedrijas kvota uzņēmuma valdēs ir tāda, ka tas prasa, lai eh, šis skaidrs tiktu pielāgots, bet eh, šī pašu saistība, brīvprātīga saistība nav funkcionējusi, un tādēļ nepieciešams, lai būtu likumdošanas priekšlikumi. Par direktīvas priekšlikumu es priecēju, ka tas ir tik elastīgs, kā tas ir paredzēts, un kā daļai valstis eh, pašas var savus noteikumus noformulēt. Bet ir jābūt vienotiem par mērķi 40%. Mēs arī priecājamies uh, par to, ka ir paredzēts, ka būs arī izbēgšanas klauzula, kad uh, mēģi būs sasniegts, ka tas nav pasākums, kas uh, paredzēts visu laiku. Protams, ir jāņem vērā valsts iepašās situācijas, bet es nevarētu iedomāties, ka nevienlīdzīga sadale uh, valdēs, ka tas būtu kaut kāds eh, atsevišķi dalībās īpašs risinājums. Valdiskā diskusija Zviedrijā par eh, līdztiesību, ar to mēs esam ļoti pavirzījušies uz priekšu, bet šis priekšlikums tomēr netika sevišķi pozitīvi uztvērts. Konstitutīvā valdība un vairākos parlamentā drīzāk teica nē diskusijās par subsidaritātes principu. Tika izteikts viedoklis, ka tas ir pārkāpums pret subsidaritātes principu. Es esmu no opozīcijas, mums ir cita nostāja. Uh, Mēs uzskatām, ka ir uh, pamatoti īstenot pasākums Eiropas Savienības līmenī. Sieviešu līdzdalība darba tirgus Vēdrē ļoti augsta un ļoti labi priekšnosacījumi, lai sasniegtu mērķi. Mūsu situācija ir uh, arī ļoti laba ar bērnu aprūpi. Mums ir sievietes. Daudz, kas piedalās arī augstākās izglītības uh, darbā. Tur ir, sievietēm ir augstāks izglītības līmenis nekā vīriešiem, bet tomēr, neraugoties uz to, mums nav izdevies uh, pārsniegt šos uh, tā saucamos stikla griestus, un ir laiks rīkoties likumdošanas līmenī. Paldies! Vicepriekšsēdētāja, sieviešu komiteja, Šatiekundze. Paldies! Es uzskatu, ka šodien mēs hm, esam pieskarušies ļoti relevantai tēmai dzimumu līdzsvars uzņēmumos. Kāpēc? Šeit hm, cīnās pilsoņi par savām tiesībām un hm, pamatiesība hartā ir tieši noenkurota dzimumu vienlīdzība, kā mūsu Eiropas Savienības pamatvērtība. Līdz ar to pilnīgi normāli, ka mēs visi kopā runājam par šo lietu, un paldies Regneras kundzi un Gracas kundzei, manām kolēģiem no Eiropas parlamenta par viņu centieniem mm, attiecībā uz šo jauno direktīvu un tās transponēšanu dalību valstīs. Lieliski, ka uh, ar mums ir arī Nacionālo parlamentu pārstāvji, jo tikai visi kopā mēs varēsim īstenot šo mērķi. Man jums godīgi jāpasaka, es biju pret kvotām. Es biju pret kvotām 2000. gadā, kad manā valstī tās tika ieviestas, jo es domāju, ka sievietes tāpat uh, panāks šo mērķi, tikai pateicoties uh, viņu kompetencijai Tagad eh, desmit gadi ir pagājuši, un uh, man jāsaka, ka man nemaz nav, nebija taisnība pirms desmit gadiem. Publiskā nauda, privātā nauda, eh, visa nauda, ko mēs investējam izglītības sistēmās, es atgādināšu, 60% sieviešu saņem diplomus universitātēs joprojām mums nav šīs strateģiskās labās gribas uh, balsot, lai 40% sieviešu nonāktu valdēs un uzraudzības padomēs. Ja mēs to nedarīsim šodien, tad tas vispār nenotiks. Atgādināšu par nesenām analīzēm attiecībā uz Japānu. Šīs analīzes uh, rāda, cik daudz šī valsts uh, savas uh, ļoti uh, mačistiskas politikas dēļ, eh, cik daudz šī valsts ir mm, atpalikusi no eh, citām eh, pasaules valstīm un cik daudz tai tagad jāpanāk. Es ceru, ka mēs nenonāksim šādā pozīcijā. Līdz ar to šī direktīva mums ir ārkārtīgi svarīga. Es uzskatu, ka ka šis instruments ir neatņēmama sastāvdaļa, lai sievietes varētu strādāt uzraudzības padomēs nu, un valdēs. Un arī vakances, kas tiek izsludinātas, um, ir pilnīgi nepieciešama lieta, jo um, kas tagad notiek, radoties vakanci, notiek saruna uh, draugu starpā un uh, attiecīgu amatu uh, ieņem vīrietis. Man pret vīriešiem nav pilnīgi nekādu iebildumu, bet man ir iebildumi pret šādu pieņemšanu darbā pa draugam, pret uh, šādām mazām norunām, jo, ja tas tā turpināsies, tad mēs apdraudēsim sieviešu karjeras uh, iespējas. Tas ir uzlikmes. Un šodien sieviešu karjeras nav tik veiksmīgas kā vīriešu karjeras. Es ceru, ka uh, komisija sāks skatīt šo problēmu, jo šī ir globāla pakete, kas tiešām jāsāk skatīt un jāsāk uh, virzīt uz priekšu. Paldies, Elizabete! Turpinās. Nacionālā parlamenta pārstāve Zēderfeldes kundze no Švāba parlamenta. No, no Zviedrijas parlamenta atvainojiet. Nu, paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties eh, šajā mm, diskusijā. Ļoti labi, ka mums ir iespēja parunāt par mm, komisijas uh, direktīvas priekšlikumu. Labi, ka šeit ir arī padomjas un komisijas pārstāvji un citu nacionālo parlamentu pārstāvji. Pat esmu deputāte un um, pārstāvu partiju, kas uh, ir Zviedrijas parlamenta vairākumā. Mēs uh, esam centriskā, mērena uh, kristīgo demokrātu partijā un uzskatām, ka dzimumu līdzsvaram valdēs un uzraudzības padomēs ir milzīga loma. Tas ļoti svarīgi, lai ekonomiski pieņemtu vislabākos risinājumus. Lieliski, ka komisija šeit eh, ir uzsākusi iniciatīvu. Bet šī brīža direktīvas priekšlikums, eh, diemžēl, nav pielāgots eh, valsts specifikai. Zviedrijā, kā arī citās valstīs akciju turētājiem, ir liela ietekme uz uzņēmumu valdēm. Uh, un uz to, kā izskatīsies šo valžu sastāvs. Un Zviedrijā līdz ar to ir liels problēmas ar direktīvas transponēšanu. Valdes nosaka um, praktiski uzņēmumu īpašnieki. Mm, un uh, valdēm, kas uh, nosaka uzņēmuma uh, virzību, uzņēmuma stratēģiju, ir ļoti svarīgi panākt to, lai mm, uzņēmuma finansētāji būtu apmierināti. Bet tagad, um, kas tiek ierosināts šajā priekšlikumā, risināt šo jautājumu darba tiesību ietvaros bet tas, diemžēl, nav savienojams ar Zviedrijas principiem. Turklāt es un arī politiskas vairākums Zviedrijā uzskatā, ka šī problēma nav tik dramatiska, lai to regulētu no augšas uz apakšu Eiropas Savienības līmenī. Mēs uzskatām, ka šis jautājums vispār nav jāregulē Savienības līmenī. Un noteikumi, kas nosaka valdes sastāvu, jānosaka pašām dalībvalstīm. Tam jānotiek nacionālā līmenī, un dalībvalstīm pašām vajadzētu piestrādāt pie priekšlikumiem, pie pasākumiem, lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru. Biežāk kotēti uzņēmumi Zviedrijā ir izstrādājuši savu kodeksu, attiecībā uz uh, valdēm, un uh, šis ir pamats ievēlēšanai valdēs. Un šajā kodeksā ir paredzēti mērķi arī attiecībā uz dzimumu vienlīdzību. Valdībām uh, turklāt ir dažādas iniciatīvas, programmas, lai paredzētu vairāk sieviešu atbildīgos postiņos. Turklāt eh, priekšlikums tika nosūtīts eh, tālāk eh, uz dažādām instancēm, un, piemēram, Zviedrijas bankus apvienības viedoklis bija negatīvs. Mm, mm. Tad arī Frederikas Brēmeres asociācija par to ir izteikusies uh, negatīvi. Arī arotbiedrību daļa nemaz nav tik pozitīvi noskaņota. To, to pašu teica arī um, tiesības sargs uh, Zviedrijā, kas uh, rūpējas par uh, nediskrimināciju sabiedrībām mūsu valstī citādi tiek virzīti uz priekšu uh, mērķi sieviešu, tas ir dzimumu līdzsvaram. Pagaidām uh, priekšlikumā tas tiešām nav optimāli izklāstīts. Lai panāktu labāko ekonomisko situāciju, jāpiestrādā pašām dalību valstīm. Mums nav nekas pret priekšlikuma mērķiem, uh, un Zviedri ļoti aktīvi pie tā piestrāda. Mēs vienkārši esam pret ierosināto procedūru. Paldies, un turpinās Gurmai kundze. That, uh, have, uh, uh Jā, liels paldies, ka mēs varam norganizēt tik būtisku sēdi, un arī ir brīnišķīgi, ka var ierasties Nacionālā parlamenta lodzekļi. Es patiešām labprāt vēlētos, ka tiktu arī norganizēt citas sēdes par citiem jautājumiem šādā līdzīgā veidā, lai iesaistītu arī Nacionālā parlamenta locekļus. Un es, man vēl viena vēlme būtu tāda, ka ka visi mani kolēģi būtu līdzīgi kā mm, tātad kolēģi no Francijas, lai sniegtu attiecīgo tātad eh, arī tā teikt eh, uzsvaru par eh, sieviešu līdzsvaru. Nu, kā jau es, es vēlētos uzsvērt to, ka šis priekšlikums nav nokritis no zila gaisa, tas ir izgājis līdz tātad ilgam, pro, ilgai procedūrai cauri. Uh, Mēs ļoti labi apzināmies, ka tas arī um, attiecīgi mm, šeit no vairākām dalību valstīm un arī no uzņēmumiem mēs esam novērojuši arī tādu asu reakciju un mums vajadzētu uzsvērt to, kādēļ šis priekšlikums ļoti, ir ļoti vērtīgs un ka tas, negat, nu, tas neietekmēs negatīvu uzņēmumu darbību. Mums ir nepieciešams uzsvērt to, ka šis priekšlikums ir ļoti labs, lai, lai, izvar, lai izmantotu pieejamos talantus un mums vajadzētu arī uzsvērt to, ka sieviešu pārstāvniecība valda atbildēs ir diezgan zema, un mums vajadzētu uzsvērt arī šos statistikas datus. Un atbildot uz komisijas uzdotiem jautājumiem, ja jūs runājat par šiem 40% īpatsvaru, ka, tu, ka šīm sievietēm ir jābūt arī kvalificētām, nu mēs arī vēlētos, ka arī vīrieši būtu pietiekami kvalificēti. Nu, jāsaka godīgi, ka ir jābūt arī līdzvērtīgam un līdzvērtīgām tiesībām no abām pusēm. Uh, Un tajā pašā laikā mums arī vajadzētu uzsvērt uz, uz mūsu galveno principu, tātad pa, uh, ar to, ka sievietēm un vīriešiem būtu reāls, uh, līdzvērtīgas iespējas arī realitātē. Un es arī vēlētos uzsvērt galvenos principu. Esošajā prin, uh, priekšlikumā 40% runā tikai par direktoriem bez izpildu pilnvarām. Uh, un kur netiek pieņemt nekādi lēmumi. Protams, priekšlikums vairāk vēlās panākt elastību. Es, protams, saprotu, ka sankcijas uh, būtībā tiek atstāts dalību valstu ziņā, bet man rodās bažas, ja netiek šeit piemērotas sankcijas, tad šis uh, priekšlikums varētu arī būt diezgan tāds uh, bez noteikta stingra paziņojuma. Uh, saistoši pasākumi ir ļoti būtiski, lai šī direktīva būtu pietiekami spēcīga. Ja mēs runājam par maziem vidējiem uzņēmumiem, kas pašlaik eh, tiek eh, ievietota, tā teikt, izņēmumu kategorijā, mums patiešām būtu nepieciešams par domāt par pareizo līdzsvaru. Nu, ja mēs runājam par šo laika grafiku, tad es ļoti labi saprotu, ka komisija vēlās redzēt šos 2020 termiņu. Nu, uh, Es uzskatu, ka šīs attiecīgais laika termiņš varētu būt arī nepareizi interpretējams. Ja mēs vēlamies sasniegt ilgtermiņa mērķus, tad mums vajadzētu par, padomāt par kādu citu termiņu. Un patiešām pašlaik mums vajadzētu izmantot šo iespēju, ka šī dir, šis direktīvas priekšlikums sasniedz savu mērķi, ka mēs varam panākt dzimumu līdzsvaru eh, lēmumu pieņemšanas procedūrā. Un mums vajadzētu uzsvērt vēl vienreiz, eh, šeit mēs ne tikai runājam par demokrātiju un līdztiesībām, bet tas arī pozitīvi veicinās ekonomiku. Lies paldies! Tagad vērts. Pārstāve no Vācijas Federālās Republikas parlamenta. Paldies priekšsēdētājs iznieks, paldies par iespēju runāt šeit, uzklausīšanā par sieviešu kvotu direktīvu. Es runāju sociāldemokrātu frakcijas vārdā Vācijas uh, parlamentā, un es eh, varu teikt, ka mēs ļoti atbalstām šo direktīvu. Mēs ļoti priecājamies, ka komisija ir eh, izstrādājusi un iznieguši šo direktīvas priekšlikumu, un mēs eh, arī no šīs komitejas un, kop, un no Eiropas parlamenta kopumā ļoti ceram, ka tas izdarīs spiedienu, lai to panāktu. Es uzskatu, ka nepietiek ar to, ja dalība valstis pašas izvirza mērķi, uh, nodrošināt un veicināt līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem, bet mums kopā Eiropas Savienības līmenī ir jāizteno mērķis eh, dzimumu līdztiesībā un ekonomikas jomā tas ir jādara kopā. Turklāt mēs Vācijā arī zinām, ka brīvprātība ar to nepietiek. Ir nepieciešami skaidri likuma noteikumi. Mums Vācija ir vienošanās ar eh, ekonomiku Vācijā 2001. gadā, un mēs saskatām tagad, 2016. gadā, ka 12 gadu laikā skaitļi attiecībos sievietēm parāda, ka proporcijas starp sievietēm un vīriešiem lielu uzņēmumu valdē šo skaidru nemaz nav uzlabojušies. Tas nozīmē, ka šī brīvprātīgā vienošanās neko nav devusi. Tādēļ mēs, kā sociāldemokrāti Vācijas eh, parlamentā, uzskatām, ka mums uh, steidzami nepieciešami, nepieciešams likuma normas, bet mums Vācijas parlamentā nav vairākuma, jo pašreizējais vairākums Vācijas parlamentā ir pretējās domās. Bet eh, Vācijas Bundesrāsas federālo zemju pārstāvniecība, kas šodien nav pārstāvēta, ir pieņēmusi ļoti skaidru nostāju 2012. gada decembrī un ļoti skaidri teica, ka direktīva ir jāatbalsta arī Vācijā un eh, jāievieš noteikumi. Gribētu šeit pieminēt divus punktus. Jums, Rēkneres kundze, izteikt eh, ļoti lielu atbalstu. Manuprāt, šeit ir vairāk punktu, kuru vajadzētu vēl vairāk prasīt nekā tas, kas ir prasīts komisijas priekšlikumā. Viens punkts ir tas, kas Vācijam ir ļoti svarīgs, bet ņemot vērā atšķirīgos tiesību normas dalību valstīs, to nav īsti vienkārši saprats. Šī direktīva attiecas tikai uz eh, uzņēmumu valdēm kā institūcija. Tas man šķiet svarīgi, ka ne tikai valdes ir, bet arī izpilda līmeni. Un ne tikai uzraudzības valdes, bet arī valdes ar izpildu funkciju. Kādēļ to saku? Tādēļ, ka ļoti liela nesakritība ir Vācijā attiecībā uz valdēm. 200 lielākie Vācijas uzņēmumi ir tikai 3% sieviešu valdēs. Uh, 97% vīriešu, uzraudzības valdēs eh, tas ir nedaudz labāk, tur ir 13% sieviešu. Un, eh, ja mēs zinām vienlaikus, ka lēmums, tie patiesie lēmumi uzņēmumos eh, netiek pieņemti uzraudzības valdēs, jo tam kontrols fun funkcija, bet gan tieši izpildu valdēs, valdēs, tādēļ man šķiet, ka uh, vajadzētu prasīt, lai direktīvā dalību valstīm izvirz nosacījumu, ka valdes ir izpildu funkciju arī ievieš šādu pašu noteikumu. Es gribētu aicināt papildināt šo direktīvu, un es arī gribu papildināt, ka, ja mēs uh, paraugāmies uz šiem skaitļiem, ka mums ir 97% vīriešu valdēs Vācijā, tad tas absolūti nav saistīts ar kvalifikāciju Pilnīgi nemaz. Tas parāda, ka tie ir uh, vīrieši, kas ir saslēgušies kopā tīklos, uh, un uh, mums ir ļoti labas, um, laba kvalifikācija sievietēm, bet, diemžēl, nav izdevies panākt, ka šīs sievietes ar augsto kvalifikāciju būtu uzņēmuma valdēs. Tādēļ direktīva ir svarīga. Riegnes kundze gribas atbalstīt arī sankciju jautājumā. Mēs arī zinām, ka mēs varam rakstīt ļoti daudz. Uh, un izmanto daudz papīru un izvirziet ļoti veiksmīgus un labus mērķus, bet, ja nebūs sankcijas, tad uh, nekas arī nenotiks. Tādēļ šis punkts par sankcijām ir ļoti svarīgs, lai direktīva tiešām varētu tikt veiksmīgi īstenot dalību valstīs. Es no Vācijas eh, parlamenta īpaši gribu atbalstīt jūsu grozījumu Uh, ka vajadzētu tur arī konkursus, uh, iepirkumus iekļaut. Es domāju, ka tas ir veids, kā pārliecināt uh, uzņēmums, ka tiešām ir saprātīgi un pamatoti valdēs lai būtu arī sievietes, un no Benedžu saņems atbalstu, lai tas tiešām notiktu. Jūs zināt, ka eh, Vācijā 22. septembrī būs vēlēšanas, Vācijas parlaments tiks eh, vēlēts no jauna, un kā sociāldemokrāti es, protams, šeit izsaku cerības, ka arī pēc eh, vēlēšanām Vācijā kaut kas mainīsies, un ka tad mēs varēsim arī no bērniem palīdzēt, jūs atbalstiet diskusijā par sieviešu kvotām, ka tad mums arī Vācijas parlamentā būs cits vairākums nekā pašlaik. Paldies! Hēkas kundze. Liotārdas kundze, Eiros parlaments. Jā, dank u wel. En ik wil eerst uh, alle... Paldies. Vispirms es gribētu teikt paldies uh, dalību valstu parlamentu pārstāvjiem un uh, sirsnīgi jūs šeit sveikt. Ir ļoti svarīgi, ka mums notiek viedokļa apmaiņa par šo tematu. Turklāt vēl es gribētu norādīt uz to, citādi šeit nemaz nebūtu, ka Es esmu tiešām par līdztiesību visās jomās, arī uzņēmuma uzraudzības padomēs. Es domāju, ka kvotas ir risinājums, tās var būt risinājums, lai panāktu vismaz pietuvināšanos pārstāvniecības starp sievietēm un vīriešiem. Bet tas viss ir jā, jāsaprot kā tāds sākuma pasākums, lai to panāktu. To nevajadzētu noteikt uz mūžīgiem laikiem ir ļoti būtiski šo instrumentu izmantot arī, lai cīnītos pret iztumšanu, arī pret uh, vecākām sievietēm, bet es domāju, ka direktīva neņem vērā šodienas situāciju, neņem vērā nedrošo situāciju, kādā dzīvo sievietes krīzes apstākļos saskaņā komisijas eh, datiem direktīvas būtu milzīgs solis eh, pareizajā virzienā, lai novērstu nevienlīdzīgu attieksmi darba dzīvē un eh, ir arī atšķirība algās jānovērš ar šo direktīvu. Bet kas ir ar proporcionalitāti? Šeit taču runa ir tikai par vadošajām funkcijām, un es domāju, ka nevar teikt, ka mums ir vajadzīgs vairāk sieviešu valdēs vai uzraudzības valsts eh, valdēs, eh, un kas tad ir ar vienlīdzību eh, visā uzņēmumā kopumā, vai tas arī būs automātiski sasniegts? Bieži dalību valstīs tiek īstenoti noteikumi, kas aizkavē sievietēm darba karjeru, Un eh, bieži vien sievietes eh, ir bezdarbnieces vai strādā tikai nepilnu darbu laiku. Tieši tādēļ, ka ir krīze, tātad mums ir jāspēr vairāk soļi, lai panāktu vienlīdzību. Un es domāju, ka tā ir eh, nepareizā pieeja, ka šeit ir iztenota direktīvā. Ja mēs tiešām kaut ko Eiropā mēģinām, vēlamies sasniegt, tad, protams, ka tas ir solis uz priekšu. Uh, Bet eh, šeit ir apšaubīt īstenībā arī subsidaritāte, vai tam ir jānotiek eh, Eiropas Savienības līmenī vai dalībvalstu līmenī. Ja mēs šeit eh, kaut ko sasaistām savā starpā, tad tas ir jādara tādā bāzes demokrātijā, bet nevis jāuzspiež no augšas, jo tad jau arī daudz lielākas sieviešu grupas varētu piedalīties un arī viņas varētu saņemt iespēju uh, nonākt un strādāt pēc uzņēmumu valdēm, un šī problēma jārisina ilglaicīgi, un tādā veidā varētu apkarot arī sieviešu nabadzības problēmu. Un būtu ļoti dīvaini, ja šajā direktīvā nebūtu prasīta 50-50% proporcija. Biežāk kotētajos uzņēmumos, jā, šādu pienākumu mēs uzliekam, bet šajā projektā nav paredzēts, kur izstrādās Eiropas komisija un piedalās arī Eiropas parlaments un arī Eiropas Savienība un aģentūras un Eiropas centrāla banka, tur tas viss netiek ņemts vērā. Es domāju, ka mums visur ir jāprasa līdztiesība. Un es domāju, ka šeit tā tāda dubult morāle, un mums vajadzētu daudz vairāk ņemt vērā cīņu pret nabadzību. Paldies! Tagad Ungārijas parlamenta pārstāve. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Köszönöm. Lielas paldies, eh, priekšsēdētājs konsul, lielas paldies eh, par sniegto iespēju, lai jūs uzrunātu šajā sēdē. Es vēlētos jūs informēt par esošo Ungārijas pozīciju par šo direktīvas priekšlikumu kas attiecās uz dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs. Ungārijas valdība atzīst, ka es eksistē šī sieviešu līdzsvara diskriminācija, līdz ar to, bet tajā pašā laikā nacionālajie pasākumi nav veicinājuši kaut kādu rezultātu uzlabojumu, tādēļ mēs atbalstam šo direktīvas priekšlikumu bet tomēr šeit ir uh, vairākas atšķirības un arī vairāki pamatojumi uh, vairākās dalībvalstīs. Mēs ļoti labi arī saprotam, ka šeit nav nekādas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, ja mēs runājam par kompetencēm, talantiem un prasmēm, bet kur tad ir šīs atšķirības? Ir uh, šī uh, tradicionālā, kultūrālā uh, tātad akceptēšana un arī kultūras un arī tradicionālais sadalījums ģimenēs. Un ņemot vērā šo juridiskos pasākumus, šeit ir nepieciešama tieši ietekme un arī Ungārijas konstitūcija atrunā šo līdztiesību starp dzimumiem, un tādēļ Ungārija vēlās arī e, balstīties uz šīm kampaņām. Mēs neuzskatām, ka sankcijas varētu veicināt kaut kādu labākus rezultātus. Mēs e, labāk redzētu ilgtermiņa programmas, kas atbalsta e, šīs attiecīgos viedokļu apmaiņu, pieredzes apmaiņu un arī pētījumu veikšanu. Uh, Vēl viens no eh, šiem priekšlikumiem ir arī attiecīgo mērķu kvotu izveide. Tātad eh, Budapeštas biržā kotētie uzņēmumiem tiek uzskatīti par, mm, tiek ehm, tātad arī pievēršās šim jautājumam, un arī 2013. gada pētījumā tas tika uzsvērts. Uh, šī, šo mērķu apstiprinājums un arī nolūka apstiprinājums ir novērot šajā uzņēmumā, bet tajā pašā laikā uzskat, ka 40% ir pārāk liels uh, īpatsvars. Ungārijā viens no šiem uzņēmumiem uh, ir arī valsts uzņēmums. Mēs uzskatām, ka tas ir diezgan sarežģīti uzraudzīt esošās statistikas un salīdzināt uh, statistikas datus. Uh, jo izpildvaras valdes definīcija nav vienota. Un man ir arī jāuzsver to, ka direktīva nevar izveidot saistošas prasības privātiem uzņēmumiem, uzņēmumiem, kas būtībā ir atbildīgi par uzņēmuma labklājību. Un arī darba ņēmēju uh, Eh, darba ņēmēja kontekstā šāda veida pasākuma arī nevar būt obligāti. Lielas paldies! Lielas paldies! Es neuzskatu, ka kāds esošais šajā sēdē varētu pateikt, ka mm, mums uh, nav nepieciešams uzlabot šo dzimumu līdzsvaru, un es arī neuzskatu, ka kāds varētu iebilst šim principam, ka dzimumu līdzsvars varētu arī veicināt ekonomisko labklājību. Uh, un ka būtu nepieciešams arī veicināt diversitāti valdē. Bet kur mēs šeit eh, nevaram vienoties? Nu, par procedūru, par veidu, kā mēs varam panākt šo rezultātu. Šeit ir jārunā vai nu par kvotām, vai arī par brīvprātības principu. Es esmu nedaudz nobažījušies par to, ko es esmu uzklausījusi, jo šeit mēs nerunājam par dzīmumu līdzsvaru, līdztiesību, bet gan vairāk eh, izklausās tā, ka mēs ieliekam ķeksīšus uh, kastītē, un jo tādēļ, ka mēs te tikai runājam par biežāk kotētiem uzņēmumiem. Kas, piemēram, notiek ar lieliem grāmatvedības uzņēmumiem, lieliem auditoru uzņēmumiem? lieliem eh, maziem vidējiem uzņēmumiem. Nu, tie vispār te netiek izskaitīti, vai arī uh, ģimenē esošiem uzņēmumiem. Uh, bet katrā gadījumā viņiem arī ir tiesības izmainīt šo struktūru. Vai parlamentam, kā Eiropas parlamentam, vispār ir tiesības iejaukties šiem uzņē, uzņēmumu struktūrā? Es esmu arī izskatījusi vairākas iespējas, kā varētu izmainīt šo situāciju, un nu, uzskatu, ka brīvprātības princips būtu vislabākais veids, kā varētu panākt rezultāts. Un mums arī Liebritānija ir izstrādāta aktivitāte, kur mēs varam novērot uh, uzlabojumu, kur no 12% līdz 17,5% izmantojot šo brīvprātības pieeju. Nu, tādēļ mēs varam novērot arī progresu. Es esmu uzklausījusi arī vairākas idejas, kā mēs varētu apmainīties ar labākās prakses piemēriem, kā, dar, kā dalībvalsts varētu sadarboties, lai mudinātu viens otru. Neuzskatu, ka kaut kādas tiesības normas vai sankcijas būtu tas pareizais risinājums, jo šis uh, subjekts, jeb šis priekšmets ir tik dažāds un dalībvalstīs ir arī ļoti dažādas prasības, tāpat tās kā arī uzņēmēm ir dažādas prasības. Es uzskatu, ka mums vajadzētu virzīties uz priekšu, mum, kur uh, citādāk mēs nonāksim pie tādas situācijas kā Norvēģijas situācija, kur uz, tiek būtībā izveidots trofejs sievietes. Un kas tad īsti notiek? Nu, šeit ir uh, attiecīgās sievietes, kas ieņem uh, valdes pozīciju, kurām vispār nav tiesības kaut ko teikt. Bet tajā pašā laikā mēs varam arī novērot to, ka, piemēram, izpildirektora valdes līmenī vispār nav nekādu sieviešu pārstāvniecību. Tādēļ es vēlētos uh, arī atkārtot, ko īpa kolēģi teikto. Mums būtu nepieciešams mudināt sievietes, arī palīdzēt sievietēm iesaistīties biznesa pasaulē. Es uzskatu, ka tas būtu tas pareizākais risinājums. Mums patiešām ir daudz jāapmainās ar labāko pieredzi, kā arī daudz jāmācās. Lielas paldies! Lielas paldies! Tagad došu vārdu no Portugāles. Kolēģi kolēģi no Portugāles parlamenta. Es uh, izteikšos portugāļu valodā. Ar viņa eh, kolēģi e Amīga prezidentu desta komisā. Priekšsēdētāji. Mēs veicam arī komitejas priekšsēdētāju manu kolēģi Estrēlis kundzi. Jā, mēs redzam, ka šeit, šajā sanāksmē ir bauda, kur tiešām ir tikai sievietes. To gribētu ļoti apsveikt. Situācija Portugālē neatšķiras no situācijas vairākumā dalību valstu. Daudzas demokrātiskās valstis un tiesiskas valstis eh, līdztiesīguma principu ir ierakstījuši savā konstitūcijā, bet mēs zinām, ka šo mērķi nevar sasniegt, eh, neveicot atbilstošu preventīvus pasākumus. Vēl pirms dažiem gadiem Portugāles politikā vēl nebija šādu pasākumu daudz. Mēs vēlamies eh, proporcionālu līdztiesīgu pārstāvniecību, lai sievietes būtu politisko lēmumu pieņemšanas eh, procesos. Praksē parādījies, ka pēc līdztiesības eh, likuma sievietes vienmēr ir bijušas pārlieku maz pārstāvētas. Tieši tāpat ir arī uzņēmumiem. Ja šeit nenotiek rīcība, ja šeit eh, netiek darīts kaut kas jau iepriekš, tas noved pie tā, ka sievietes eh, pārvaldības valdēs eh, ir ļoti mazā skaitā pārstāvētas. Vai vajadzētu ieviest cēstošas pasākumus dalību valstīs? Arī Portugāle skaidri parāda, ka nav tāds vienprātīgs viedoklis, ka šis pasākums tiek apstrīdēts. Tas ir redzams arī ziņojumā. Un uh, valdības koalīcijas ietveros arī ir dažādi atzinumi par šo jautājumu. Mūsuprāt, šis pasākums nav pietiekami tālajošs, lai sasniegtu mērķus. Runa ir par eh, tikai par uzraucīs padomi, padomēm un nevis uh, izpildu varu, ne par direktoriem. Noteiktās uzņēmuma formās eh, pastāv šī atšķirība, un ir runa tikai par nelielu daļu no uzņēmumiem, nevis par visiem uzņēmumiem, ir runa tikai par lielajiem uzņēmumiem, kas ir kaut tāda biržā. Šeit ir ļoti garš termiņš līdz 2018. 2020. gadam, lai varētu sasniegt augstākus mērķus. Tā ir tāda ļoti vāja pieeja, ļoti atturīga pieeja. Uh, Un mēs uzskatām, ka ir nepieciešams rīkoties aktīvi, lai patiešām panāktu sieviešu līdztiesību. Dzimuma līdzsvars ir mērķis, kas ir formāli izvirzīts visās dalību valstīs, bet ja praksē nekas nenotiek, tad arī nekas netiks panākts. Ir arī valdības ieteikums Portugālē, kurā ir teikts, ka arī uzraudzības padomēs un izpildu padomēs e, valdēs ir jābūt e, sievietēm, bet e, šis ieteikums tam nav nekāda rezultāta Portugālē. Mēs domājam, ka direktīva, mūsuprāt, tas izpilda arī Eiropas Savienības tiesas subsidiaritātes principu. Sievietēm jau šeit netiek piešķirtas kādas īpašas privilēģijas. Šeit runa ir par vienādu kvalifikāciju. Tas nenozīmē, ka, ka ja ir vienāda kvalifikācija, viņas automātiski tiks uzņēmtas eh, pad valdē. Ir vēl citi kritēriji, bet ja ietver nosacījuma kolokācija ir vienādi, tad ir arī vēl citi kritēriji, kas uh, nepieļauj tādu tīri automātisku lēmumu par labu sievietēm. Tādēļ mēs domājam, ka šeit vajadzētu riekoties aktīvāk, un es esmu kā Portugāles opozīcijas pārstāvis par šo pieeju. Koh Merīnas kundze no Eiropas parlamenta. Paldies. Paldies par uh, visiem pienesumiem. Dažas īsas piezīmes um, attiecībā uz to, ko teica komisāra Redinga. Viņa uzskata, ka šī emocionālā diskusija par direktīvas priekšlikumu nenotiek um, uh, aptvēruma dēļ. Mēs uh, dzirdējām, ka aptvērums ir diezgan ierobežots. Runa varētu būt par 500 tūkstošiem uzņēmumu. Tātad, ka šī diskusija nav tik ļoti par aptvērumu, bet drīzāk mm, par to, ka katram ir viedoklis uh, par vai pret kvotām. Viņa teica, ka viņai gan pašai kvotas nepārāk patīk, bet viņai patīk tas, ko Eh, kvotas var sasniegt. Un eh, parlamentā veidojas plašs vairākums par kvotām. Mēs um, to, par to esam pārliecinājušies uh, balsošanas procedūru ietvaros. Un, uh, komisijai mm, tiešām jāiet uz priekšu mm, šo savu priekšlikumu, jo mūsu mērķis sniedzas vēl tālāk nekā komisija ir paredzējusi. Arī reģionu komiteja un eh, ekonomisku sociālu lietu komiteja ir atzinumi par šo priekšlikumu un abi atzinumi ir pozitīvi, tā kā arī konsultatīvas iestādes pozitīvi vērtē šo ziņojumu. Regneres un Kracis kundzes eh, ļoti labi pastrādājušas pie šī Mm, ziņojuma par direktīvas priekšlikumu, un eh, es jau tagad varu teikt, ka vairākums parlamentā piekrīt eh, tam, ko viņa saka. Savukārt juridiskais pamatojums ir vēl strīdīgs jautājums. Tas noliek pamatu visam, ko mēs darām. Tad arī politiski var pajautāt, ko mums darīt eh, kā likumdevējiem, ja runa ir par konkurenci ka jānodrošina taisnīga konkurence. Ja tā vairs nav iespējama, tad mums rodas cits problēmas ar monopoliem un oligopoliem, citu veidu šķēršļiem. Ja mēs galu galā ticam inovācijām un um, inovatīvs ceļš uz priekšu nozīmē arī brīvu konkurenci. Tā tad arī šeit cilvēku resursu nodaļā ir um, nepieciešama. Um, nepieciešami taisnīgi spēles noteikumi. Par um, manu valsti, ko es pārzinu vislabāk, mēs sagaidām pārmaiņas pēc vēlēšanām. Pat ja sociāldemokrāti iespējams neieņems tik daudz vietu Bundestagā, bet arī kristīgiem, so, kristīgiem Kristīgo apvienība ir um, signalizējusi savu gatavību uh, na, iet uz priekšu, uh, lai uh, iedzīvinātu šo priekšlikumu. Tā kā gaidīsim pārmaiņas. Um, paldies. Turpinās Dalgu kungs no Spānijas parlamenta. Jā, paldies priekšādātā Estrēlas konce. Mēs no Spānijas eh, parlamenta, es atvainojos. Jā, mums nav no Spānijas parlamenta šeit pārstāvja. Esmu Eiros parlamenta deputāts, eh, bet man ir pietiekami skaļa balss, un es tagad vēlētos paust savu viedokli šeit parlamentā. Žēl, ka Spānija šeit nav pārstāvēta, jo Spānijā Tas ir ļoti aktuāls jautājums. Un mēs eh, Spānijā esam bijuši kā uz priekšu virzītāji šim jautājumam, un tas ir mētis, kas ir visi pamatā. Es gribētu atbalstīt Evelīnu Rēkneri un eh, Krācis kundzi par juridisko pamatu, kā teica liberāļu deputāte juridiskā komiteja eh, balsos rīt par juridisko pamatu. Varbūt, ka ir bijusi, bijuši pārāk lieli iebildumi saistībā ar šo mačo pieeju, kas, kas parādās visur, un nav nekādu šaubu, ka tieši šajā jomā viņi tiešām ir ļoti bīstami. Es domāju, ka bieži vien ir tā, ka uzņēmumi, kuriem nav vispār sieviešu valdēs, jo Viņi uzskata, ka tas nenāks par labu uzņēmumam un uzņēmuma slavai. Ir svarīgi, ka Eiropas pilsoņi to paturprātā, ka šiem uzņēmumiem šķiet, ka viņi pilsoņu acīs zaudē savu imidžu. Cilvēktiesības, līdztiesības jautājumi Eiropā vienmēr ir bijuši pirmajā vietā bet tas nozīmē, ka līdztiesība ir arī jāīsteno. Un šeit nevajadzētu būt kvotām 40%, bet absolūta līdztiesība vismaz eh, pēc idejas. Mēs gribam būt eh, paraugs eh, pārējai pasaulē. Ir daudzas valstis, kurā sieviešu situācija un pilsoņu tiesību situācija ir daudz sliktāka nekā pie mums. Un mums uh, ir jāatceras, ka Eiropas eh, civilizācija sadarbībā starp eh, Eiropas parlamentu un dalībās parlamentiem, lai tā būtu tiešām kā paraugs. Eh, tā nav tikai Eiropas cīņa, bet arī cīņa, kas ir jāveic visā pasaulē. Paldies, Antonijo. Tagad vārds. No Eiropas parlamenta. Paldies. Un uh, laipni lūgti uh, šeit visi Nacionālo parlamentu pārstāvji. Es domāju, ka mēs visi uh, piekrītam principam. Tas ir ļoti viegli piekrist dzimuma līdzsvara principam kopumā, kas ir daudz sarežģītāk, ir vienoties par ceļu, lai uh, praksē ieviestu šo dzimumu līdzsvaru, sasniegt to praksē. Pagaidām mēs esam dzirdējuši sarūktinošas atbildes, bet arī ļoti pozitīvas atbildes, iepriecinošas atbildes un skaidrs. Pēc Nacionālo parlamentu pārstāvju uzklausīšanas brīvprātīgai sistēmai kā tādai nav laba rezultāta. Mēs uh, redzam uh, apvienotā karalistē, ka 17% uh, sieviešu tagad šeit eh, piedalās eh, uzņēmumu valžu un uzraudzības padomju darbā, bet mūsu mērķis ir 40%, mēs pat neesam tuvu. Un, ir, protams, eh, partijas, kas un grupas, kas nepiekrīt kvotām, bet atgādināšu, kam Mm, priekšlikums ir sastādīts tā, lai ļautu uh, dalībvalstīm, kur ir uh, citi brīvprātīgi risinājumi spēkā, turpināt piemērot šos risinājumus. Kornelīsnes kundze uh, teica, mm, ka tas tā ir. Bet tātad, ja mums Lielbritānijā līdz 2017. gadam mūsu brīvprātīgie pasākumi labi darbosies un uh, mēs sasniegsim sliekšņu vērtības, tad mums uh, uh, nebūs jāievieš šīs kvotas. Tā tad um, aicinātu arī Skandināvijas valstis ņemt to vērā, jo runa ir par tādu labu konsensu šajā priekšlikumā un par labu kompromisu. Parlamenta komitejas un um, komisija un padomu tiešām vēlas eh, sasniegt eh, šeit paredzēto mērķi. Un es uzskatu, ka šī likumdošana ļauj mums to panākt, neizslēdzot citas iespējas, kuras jau tika pieminētas. Jā, ļoti labi ir domāt par sieviešu karjerām, nodrošināt, eh, ka viņām ir attiecīgas kvalifikācijas. Šis plāns ir uh, Mm, ļoti labs. Mums jāveicina sieviešu karjeras. Bet atkal tas uh, nemaz neizslēdz kvotas kā tādas. Uh, šie pasākumi var uh, pastāvēt viens blakus otram, un es ceru, ka ar šo kombināciju mums izdosies panākt dzimumu līdzsvaru uzņēmumos. Uh, Paldies. Turpinās Eiropas parlamenta pārstāve. Niebrunās konci, paldies. Priekšādātā gribētu vispirms teikt, eh, sižnieku paldies, ka daudz kolēģi no dalībvalstu parlamentiem šodien ir ieradušies eh, Eiropas parlamentā, lai kopā ar mums runātu par šo būtisko jautājumu. Paldies arī par eh, atšķirīgiem viedokļiem, ko mēs uzklausījām, mēs visi par mērķi esam vienoti, bet jautājums, kā to sasniegt, kāda ir Eiropas Savienības loma, lai panāktu to, ka būtu vairāk sieviešu valdēs vadošies uzņēmumos. Šodien es uzmanīgi klausījos un uh, atļausiet uh, man pastāstīt par situāciju manā dalībvalstī arī kolēģi no Bundestāga, no Vācijas parlamenta. Es ļoti priecājos, ka jūs esat šeit klāt, bet gribēju tikai atgādināt, lai viss būtu pareizi. Jūs sakāt, ka sociāldemokrāti ļoti daudz ir darījuši kvotē. Gribētu vienkārši atgādināt, ka No 92. līdz 2005. gadam bija arī sarkana zaļa, uh, sociāldemokrāta zaļo valdība, un jums īstenībā bija ļoti liela iespēja jau un ilgs laiks darīt kaut ko, lai panāktu diet, uh, līdztiesību, un jūs, jūs izvirzāt savu prioritāti, uh, īstenībā nekas nav noticis, un uh, tagad uh, lieta ir virzījusies uz priekšu, vienalga, kā beigsies vēlēšanas, bet kopš uh, rudens uh, šajā gadā mums būs saistošas normas. Uh, Es gribu izteikt uh, savu viedokli. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikums tas ir ļoti mērens un arī tas uh, ir vērsts uz mērķi, un es domāju, dalībvalstīm to vajadzētu atbalstīt. Mūsu referente juridiskajā komitejā Rēgnis kundze jau norādījis to, ka rīt būs uh, balsojums par juridisko pamatu. Un man jāatzīst, ka man arī esmu nobažī, nobažījusies, jo man, manās grūties sirds, sirds divas sirds, kā uh, es esmu referenti no savas pārtījas eh, par sieviešu tiesībām, un ja es paraugos kā juristu šo priekšlikumu, tad ir jāsaka, ka izvēlētais juridiskais pamats 157. Eh, punkts, trešais apakšpunkts, to var interpretēt dažādi, un eh, var pateikt arī, ka Eiropas Savienībā šeit nav um, kompetences, un uh, rīt būs balsojums, un es tomēr pieņēmu, ka būs vairākums juridiskajiem pamatam, un ka varēs turpināt konsultīvo procesu par šo. Bet no juridiskā viedokļa raugoties, tur tiešām jāpieliek vairākas jautājumas zīmes. Diskusija turpināsies. Es priecājos, kurā gadījumā, ka mums šeit ir ļoti, ļoti intensīvas diskusijas, ka veidojam viedokļus raugoties arī uz uh, situāciju dalību valstīs. Es arī priecājos par to, ka būs gatavs ziņojums un iesniegšu arī pati grozījums. Paldies! Paldies, Nebros kundzei. Tālāk. Lichtenbergas kundze no Eiropas parlamenta. Paldies. Jā, tas tagad tieši ir laikā jautājums par juridisko pamatu. Juridiskajā komitejā tas vienmēr ir tāds ļoti aktuāls jautājums, jo šeit, protams, ir runa arī par pamatprincipiem. Es biju Eiropas konventa dalībniece. Un pamatiesību katalogā mums bija ļoti svarīgi, ka, lai tas viss varētu tikt arī operacionalizēts. Bet ja mēs pieņemam, jāpieņem mums šeit ir lēmumi starp um, subsidaritātes argumentiem un argumentiem, ka vienalga viss atrisināsies pats no sevis vienīgais ir pietiekami ilgi gaida. Es domāju, mēs tagad gaidām kādus tūkstošus gadus apmēram. Un šeit ir tāda paļauja, nu gan jau viss būs kārtībā un atrisināsies pats no sevis. Tad vajadzētu arī padomāt, kā juridiskie pamati un atzinumi. Arī vienmēr visi nav absolūti objektīvi, ja tā to varētu teikt. Esmu pārliecināta, ka esošais tiesiskais pamats uh, ir pamatots. Es domāju, ka iebildums par subsidiaritāti šai sakarā ir problemātisks. Kvota jau nav, nav pirmais līdzeklis, ko izvēlas kā pašu pirmo. Nav nu, jau tā, ka visi, nu, pašsākam jau teiktu, jā, tagad sataisīsim kvotas visam kam, bet vienmēr pirms tam ir tāds ilgs periods, kurā dalībvalstīm tiek atstāta iespēja dažādās jomās īstenot dažādus principus. Es atceros, eh, tas bija par citu likumu, par eh, brīvprātīgo rūpniecības eh, apņemšanos daudzās jomās, un tas nav novedis pie tā, ka pašizvirzītie mērķi tiktu arī sasniegti. Brīvprātīgā pašsaistība dažās dalību valstīs, tas bija mērķis palielināt sieviešu skaitu valdēs, uh, uzņēmumos, un tas pat 1% nedēva, un tā ir pieredze, kas ir veidojusies, un uz šīs pieredzes pamata tagad ir nākamais solis, tas ir jāņem vērā. Subsidaritāte, manuprāt, šajā jomā nedrīkst būt tāds arguments, kas tiek izmantots vienmēr un visur, un kā tāds absolūti vienīgais pieļaujamais, un tā kā tāds universāls ierocis. Vi, vienalga, ja kaut kas kādam neder, uzreiz tiek izvirzīts arguments par subsidaritāti un ka to nevajagot noregulēt Eiropas līmenī, bet dalībās līmenī. Es domāju, ka no Eiropas līgumiem pastāv iespēja, izriet iespēja rīkoties. Un es domāju, ka kvota pašreiz ir būtisks solis tas ar brīvprātas principu nav atrisinājis. Tā tad ir jābūt nākamajiem solim, tas ir pilnīgi skaidri, un tas daudzās jomās jau tā ir noticis, ka ir ticis nogaidīts, vai pašsaistība brīvprātība kaut ko dos, un tā nav devusi. Un tagad mums ir izvēle, vai vēl gaidīt kādus daudz, daudz, daudz gadus, vai arī mums ir izvēle veidot iniciatīvu no Eiropas parlamenta puses. Manuprāt, lietas būtībā mēs esam vienās domās, ka sieviešu līdzdalība valdē tas ir ne tikai pamatiesībās paredzēts jautājums, bet tas sniegs arī pozitīvu ietekmi uz uzņēmumiem, ka tie, šie tīrie vīriešu klubi pagātnē tie ir eh, darbojušies, bet arī ekonomiski tie nav pamatoti. Tātad nākamais solis ir uh, rīkoties. Tādēļ es vēlos un arī ļoti priecājos par šīm diskusijām ar uh, parlamentāriešiem no dalībvalstīm, kā mēs kopā, pamatoties uz pieredzi, par kur šodien diskutējām, arī mūsu dalībvalstu situācijās turpinātu šo, šīs debatas. Subsidiaritāte tiks ņemta vērā. Priekšlikumā tas ļoti labi ir uh, parādīts, pateikts Un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja mēs e, šī sasaukuma beigās spērtu būtisku soli sieviešu politikā, beidzot darīt to kopā, un es aicinu visus, kas e, tic e, subsidētājas principa svētumam, padomēt arī, kā arī citas iniciatīvas, kas nav subsidētas, arī ka tās arī ir ļoti pozitīviem rezultātiem. Paldies! Tagad Lulinkas kundzei un Klēvas kundzei vārds. Lūdzu, runājiet īsi, jo arī līdz referenta vēlētos vēl izteikties. Euh, Jā, izteikšos īsi. Vispirms vēlētos norādīt uz to, ka Rēdingas kundze ir panākusi to, ka šis priekšlikums vispār virzās uz, priekšā, uz priekšu, ja mēs runājam par sieviešu līdzsvaru valdēs, uzņēmumu valdēs. Bet šeit jau ir tikai runa par um, biržā kotētiem uzņēmumiem un direktoriem bez izpildu pilnvarām. Ja šī direktīva tiktu piemērota, tad uh, šeit mēs runātu tikai par uh, apmēram 12 sievietēm, kas atrodas šajās uh, valdēs. Vairāk jau ne. Un uzņēmuma tiesības, jau atkārtot to saku, šeit šī atšķirība ir novērojama um, katrā dalībvalstī. Vācijā mums ir uzraudzības padomas, manā valstī mm, drīzāk Tas izskatās līdzīgi Francijai. Mums ir eh, administratīvās padomes un uh, struktūras ziņā atšķirība ir ļoti liela. Es nezinu, vai var pieņemt mm, tādu direktīvu, kas visu skatītu mm, vienādi. Man ir bažas arī par juridisko pamatojumu. Mm, šeit es vienmēr esmu teikusi, es pat nezinu, vai pastāv tāds uh, Uh, attiecīgs uh, juridisks uh, pamatojums, lai um, mm, tas nosaktu administratīvās padomas uzņēmumiem, kas kotēta biržā. Es izskanēja doma, ka izveidojies vairākums parlamentā, kas atbalsta kvotas. Es uzskatu, ka politikas lielākais uh, ienaidnieks tāds politikas, lai labāk pārstāvētu sievietes, ir um, pārspīlēšana. Mm, pārspīlēšana, pārspīlēts rekomendācijas, un, manuprāt, tieši tas notiek šeit. Un šeit uh, no mums pieprasa uh, vakances uh, public, publiskot lai visi varētu kandidēt, bet atvainojiet, ja tas ir privāts uzņēmums. Ja privātais uzņēmums um, veido savu uh, administratīvo padomi, mm, nezinu, baidos par uh, tiesas prāvu uh, skaitu, kas varētu pieaugt uh, sakarā ar šo priekšlikumu. Mm, tu vienkārši, kā tas bieži notiek, īpaši sieviešu tiesību komiteja, mēs pārspīlējam rekomendācijām, un šīs rekomendācijas kļūst absurdas. Nu, lūk, um, mēs vienkārši panāksim to, ka šajās padomēs nonāks sievietes, kas nemaz nav vēlas tur nonākt, un tas būs ierocis, eh, kas nonāks to cilvēku rokās, kas eh, jau pašā sākumā ir bijuši pret sievietēm šajās struktūrās. Nu, lūk, priekšsēdētājs kundze, tāds ir mans viedoklis. Paldies. Eh, nākamā runātāja, lūdzu, izsakieties īsi. Paldies, jā, es izteikšos. Protams. Turpināšu slovenu valodā. Lielas paldies! Lielas paldies, ka sniedzāt man vārdu, un es tagad vēlētos izteikties par dzimumu līdzsvaru un atšķirības starp brīvprātības principu un kvotas principu. Es uzskatu, ka kvotas princips būtu vislabākais, jo tas var atrisināt mūsu problēmas. Uzskatu, ka kvotas kā instruments ir ļoti labs, ir tīpaši ekonomikas nozarē. Uh, Es esmu pievērsus šim jautājumam ekon komitejā, un es vēlētos uzsvērt divus būtiskus aspektus, par kuriem esam diskutējuši ekon komitejā, bet šeit neesam diskutējuši par to. Šeit ir arī tikuši veikts pēt, tikuši veikti pētījumi uzņēmumies par kvotām, un ir pierādīts, kā patiešām ir eh, ļoti liederīga un nāk par labu, ja valdē arī ir sieviete. Šādas uz, šādi uzņēmumi, kur ir iesaistīti eh, tā, tā, šī, eh, tā teikt, miksētie dzimumi, tad varam novērot to, ka ekonomikas rezultāti uzlabojās katru gadu. Ir ļoti interesanti, ja mēs runājam par uzņēmumiem, uh, tad cilvēkiem pēkšņi nav nekādas problēmas ar kvotēm, kvotām. Šeit nav nekādas problēmas par uh, sieviešu kvotām, kas atrodas valdēs, nu, kā piemēram tas būtu politikā. Es uzskatu, personiski uzskatu, ka mēs, uh, nes, mēs uh, neejam pietiekami tālu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu 50% kvotu. Es īsti nesaprotu, kādēļ mēs te apstājamies pie 40%. Mēs, kā parlaments, mums ir norganizēta publiska diskusija par šo jautājumu. Ja mēs samazinām mūsu ambīcijas, nu tad īsti neesmu pārliecināta, ka mēs vispār varam virzīties uz priekšu ar šo jautājumu. Mums patiešām vajadzētu ieguldīt vairāk darba. Lielas paldies! Tagad es vēlētos dot vārdu līdzreferentei bet vispirms es arī vēlētos pateikties par uh, līdzdalību, kas ir ieradušies no nacionālajiem parlamentiem. Jūs patiešām esat ieguldījuši lielu darbu, jūs esat patiešām arī snieguši piemērus un arī komentārus viedokļus. Es uzskatu, ka tas tā bija ļoti auglīga un pozitīva diskusija, kas arī uh, protams, referentais sniegs pamatu, lai turpinātu darbu, kas arī mums sniegs īstu rezumējumu. Es vēlētos atgādināt, ka ziņojuma termiņa, termiņa izskatās šādi. Jūlijā, 8., 9., 10. jūlijas. Vēl diskutēsim par šo ziņojumu. Tad līdz 29. augustam līdz 2005. var tikt iesniegti grozījumi. 18. septembrī diskutēsim par grozījumiem. Jūrī FEM 14. oktobrī notiks diskusijas. Tagad došu vārdu. Uh, priekšsēdētāji aicina arī, uh, arī pasaka paldies tūkiem. Uh, Labi, došu vārdu Kracai, Kracas kundzei. Lūdzu, izsakaties īsi. Lielas paldies! Es arī vēlētos izteikt uh, savu gandarījumu par šīm diskusijām Mēs esam uzklausījuši Nacionālo parlamentu kolēģis un kolēģis. Es arī vēlētos pateikties šiem kolēģiem par to, ka tika prezentēti tik dažādi viedokļi. Es arī vēlētos pateikties īrijas un Lietuvas prezidentūram. Es patiešām esmu ieinteresēta uzzināt vairāk par, par nākotnes solījumiem. Vēlētos pateikties arī uh, reģionu komitejai un ekon Ekosoka komitejai par pievērsto uzmanību šim failam un liels paldies par viņu izteiktajiem viedokļiem. Rezumējot, es uzskatu, ka mēs visi varam piekrist, ka šeit ir uh, kaut kāda veida aizkavēšanās arī a, uh, sabiedrības viedoklī un arī noteiktais politiskajās grupās, ja mēs runājam par pašu direktīvu, par direktīvas mērķi un izvēlēto metodi. Uh, Es uzskatu, ka šodienas diskusija iespējams precizēs noteiktus eh, teikt, pārpratumus, Uh, it īpaši tas paskaidros tiem cilvēkiem, kuriem vēl aizvien ir bažas par šo priekšlikumu. Piemēram, arguments, ka mums nav uh, vienoti, tā teikt, uzņēmuma noteikumi, direktīva, mēs jau to pašu arī minējam, ka direktīva jau īsti neiesaistās un neiejaucās um, uzņēmuma tvērumos, jeb struktūrā, jo tas būtībā tiek ievies tikai tajos uzņēmumos, kuriem ir, uh, tā teikt, tās valdes bez izpildu pilnvarām. Es uzskatu, ka tas ir pietiekami skaidri arī paskaidrots, ka, ja mēs runājam par subsidaritātes un proporcionalitātes principu, es uzskatu, ka šī ir tie, šīs ir tās divas lietas, uh, Eh, kuras ne, netiek ietekmētas eh, caur direktīvu, es vēlētos atgādināt, tad, kad eh, kolēģi, disku, tad, kad disk, kolēģi diskutē savos nacionālos parlamentos par šo jautājumu, es tikai vēlētos uzsvērt, ka 40% nav jau saistošs mērķis. Tas ir, tā teikt, minimālais mērķis, ko vēlamies sasniegt. Uh, Es, protams, būtu gandarīti, ja valstis varētu sasniegt arī 50%. Šeit mēs runājam par 40%, kas attiecās uz abiem dzimumiem. Veicot pētījumu, kā mēs arī atklājām, tā teikt, valdes, kur ir vairāk sievietes nekā vīrieši. Un šajos gadījumos vīriešus vajadzētu labāk pārstāvēt. Nu, šeit vajadzētu paredzēt 40% abiem dzimumiem. Es arī vēlētos uzsvērt uh, vēl cits uh, punktus. Eiropas centieni nostiprināt vienoto tirgu un arī veicināt uh, un stimulēt tās dalībvalstis, kas vēl nav ieguldījuši attiecīgās aktivitātes dzimumu līdzsvarī kontekstā. Tas neietekmē, šis direktīvas priekšlikums neietekmē tās dalībvalstis, uh, ka um, šis uh, attiecīgais priekšlikums varētu negatīvi ietekmēt jau esošās aktivitātes. Šīs valstis jau būtībā ir lepnas par saviem pasākumiem, kā piemēram Zviedrija. Ja Zvied, kā piemēram Zviedrija ir pārliecināta, ka ar saviem izveidotiem pasākumiem var sasniegt šos mērķus, un šie pasākumi ir leģitīmi, tad šī attiecīgā direktīva vispār neietekmēs šīs dalībvalsts izvēlētās aktivitātes, jo direktīvas priekšlikums vēlās veicināt pašregulāciju. Tagad sniegsim arī iespēju citām dalībvalstīm piemērot šos instrumentus, lai virzītu uz priekšo jautājumu. Regna. Un paldies, un Regneres kundze. Jā, es uh, runāšu īsi. Es uh, visnotaļ atbalstu Kracas kundzi. Atbalstu viņu arī viņas paustajā pateicībā Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, bet arī saturiski. Es atbalstu to, ko viņa teica. Atgādināšu, ka ar šo likumdošanas aktu mēs uh, vēlamies izgaismot tums tādā ziņā, mm, lai atlases um, procedūra kļūtu uh, caurskatāmākam. Mums ir um, zinātniskās analīzes no Itālijas, kas pierāda nosakot līdzīgus mērķus un uh, tos ieviešot. Uzraudzības uh, padomju darba kvalitāte ir uzlabojusies. Um, un runa šeit uh, atgādinu nav tikai par sievietēm, bet tāpat ir arī par vīriešiem. Dzimumu līdzsvars tas ir um, tas mērķis. Un Nibleris kundze par um, juridisko pamatojumu mums uh, nebūtu nekādu problēmu, ja mēs te piesaistītu ne tikai valdes bez izpildu pilnvaram, bet arī valdes ar izpildu pilnvaram. Tagad uh, atkāpšos no uh, saturiskās daļas un um, noslēgumā Uzaicināšu jūs neformāli mums pievienoties eh, tālākam diskusijām. Mums ir eh, paredzētas eh, tādas sendviču uzkodas. Paldies vēlreiz par jūsu viedokļiem. Paldies Nacionālo parlamentu pārstāvjiem vēlreiz. Un paldies arī tūkiem, sakrunātājiem. Paldies klausītājiem!